So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch so langsam Platz zu nehmen, dass wir gleich. Dārgie kolēģi, jūs pamazām varētu iekārtoties savās vietās, lai mēs varētu ķerties pie darba. Mhm. Mm Preisgeber für 50 Minuten. So, wir haben die Reihenfolge heute. Nedaudz pastāstīšu par plānoto darbu. Sākumā apspriedīsim Vaisgerberas ziņojumu, tālāk Arsenis ziņojumu un pēc tam Perello. Tātad 22., 19. un 23. punkts tādā kārtībā. Sākumā došu vārdu Vaisgarbērs kundzei, lai viņa pastāsta par uh, savu atzinumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgie ēnu referenti, dārgās ēnu referentes. Par den Bericht, äh, den ich jetzt vorgelegt habe, wo der Sommer. Mums jau ir bijušas um, dažas uh, apspriedes par ziņojumu, kas tapa jau pirms atvaļinājuma laika. Es uh, gribēju pateikt, ka komisija izmantoja vienotā tirgus aktu darba vietu un izaugsmas veicināšanai. Pateicoties pātrinātajai procedūrai, vajadzētu uzlabot mobilitāti Eiropā. Diemžēl joprojām ir tāda situācija, ka viena piekdaļa no solvit gadījumiem ir saistīta ar problēmu problēmām, kas rodas mēģinot e, panākt e, kvalifikāciju atzīšanu. Ņemot vērā augstos jauniešu bezdarba rādītājus ES, tas patiešām ir ļoti būtiski. Tāpat ir jācīnās pret e, labi izglītot profesionālu trūkumu. Direktīvu noteikti ir iespējams uzlabot, un es patiešām ar nepacietību vēlos uzklausīt kolēģu viedokli. Es savā uh, atzinumā runāju tieši par veselības aprūpas aspektiem saskaņā ar mūsu komitejas kompetenci. Protams, mans galvenais bauslis ir eh, pacientu drošība. Tas ir tāds kā sarkanais pavadiens, kas vīs cauri visam ziņojumam. Ja darba ņēmē izmanto mobilitātes priekšrocības, tad, protams, jāprūpējas, lai veselības aprūpas gadījumā viņi varētu, lai veselības problēma gadījumā viņi varētu baudīt aprūpi. Diemžēl bieži vien ir e, bijusi tādi gadījumi, ka pacienti, ņemot vērā valodas trūkumu, valodas nezināšanu, ir uh, sastapušies ar veselības problēmām vai pat nomiruši. Tādēļ ir jānotiek sistemātiskiem, veselība, uh, sistemātiskiem uh, valodas pārbaudas eksāmeniem, gan rakstiskā, gan mutiskā veidā. Komisijas priekšlikums joprojām uh, sagādā um, problēmas, jo tur ir runāts tikai par vienas oficiālās valodas prasmi. Es kopīgi ar referentiem, ēnu referentiem, it sevišķi Brēpolsas kundzi, konstatēju vienu problēmu, proti, ka Luksemburgā un Bēļģijā ir vairākas oficiālās valodas. Tādēļ es gribēju sagatavot grozījumus, lai padarītu šo lai sagatavotu uzlabojumus, un uh, ko tad dos tas, ja, piemēram, būs uh, pēc uh, tautības ārsts vācietis, kas dzīvos Flandrijā, bet runās franciski, tātad, ja viņš nerunās slāmiski, tad viņš saviem pacientiem šajā valsts daļā nevarēs palīdzēt. Grotes kungs un citi kolēģi minēja arī vairākus piemērus, proti, ka ir daži ārsti, kas zaudē licenci savā mītnes zemē un pēc tam netraucēt var darboties ārzemēs arī pret šo problēmu vajadzētu cīnīties, bet eh, šim mehānismam ir jātiecas nevien uz ārstiem, medmāsām un vecmātēm, bet arī uz citām profesijām. Jārunā arī par tādu personu iekļaušanu brīdināšanas mehānismā, kas strādā veselības aprūpas nozarē. Mm, atcerēsimies atsauci pakalpojumu direktīvā. Gribu šo aptvērumu vēl vairāk paplašināt. Ir bijuši arī krāpšanās gadījumi. Uh, viltoti universitāšu diplomi, e, tas ir jāizņem no agrīnās brīdināšanas mehānisma. Tālāk e, profesionālā apliecība vai darba grāmatiņa. Gribu vērsties pie Rodbērens kundzes. Tas ir ļoti e, svarīgs komisijas priekšlikums un, ja mēs runājam par uh, brīvprātības principu izmantošanu, tas šeit ir jāprecizē. Ir labi, ka gan mītnes zeme, gan uzņēmē zeme piedalās kvalifikācijas atzīšanas procedūrā. Ja runājam par kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu, tam ir jānotiek dalību valstī, kurā uh, darba ņēmējs ir nonācis. Es gribēju dzirdēt kolēģu redzējumu. Mums ir jāsaprot, ka bieži vien iestādēm ir atstāts pārāk maz laika, lai tās varētu iepazīties ar visiem dokumentiem. Uh, un arī atļauju izsniegšanas, atļauju izsniegšanai paredzētais laiks arī nav pietiekami garš. It sevišķi runājot par veselības aprūpas nozari, šādi nepārdomāti termiņi var radīt liels problēmas, it sevišķi pacientiem. Tādēļ 4. D pantu es esmu svītrojusi un referente atbildīgajā eh, komitejā, Verņo kundze, ir eh, lielos vilcienos ar eh, mani vienas prātis. Hauptberichterstatterin bin ich beim Thema. Ja mēs runājam par piekļuvi veselības aprūpē, domāju, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par veselības nozarē strādājošiem. Uh, Šeit ir daudz grūtību. Protams, ir minimālās prasības attiecībā uz ārstiem un medicīnas darbiniekiem, tas ir uh, atrunāts direktīvā. Daļējā piekļuve sektorālajiem, sektorālajām veselības profesijām man nešķiet pārāk uh, labs priekšlikums. Tādēļ esmu iekļāvusi šeit vienu izņēmumu varbūt no manas uh, mutes, eh, jo esmu ETP deputāte, tas uh, izklausīsies dīvaini. Protams, mēs ļoti daudz runājam par mobilitāti. Uh, Esmu gatava šeit ar kolēģiem vienoties par kompromisiem, varbūt ne, nelielu piekļuvi pakalpojumiem mēs varam atļaut, bet uh, gribēju dzirdēt kolēģi viedokli. Tālāk minimālās izglītības prasības, lai varētu šīs profesijas atzīt, lai varētu atzīt kvalifikācijas, ir noteiktas minimālas prasības ārstiem, veterinārā ārstiem, vecmātēm, farmaceitiem, arhitektiem un zobārstiem. Uh, Mums bija ļoti daudz diskusiju par zobārstiem. Un ļoti daudzas profesionālās asociācijas pauda savu viedokli un, uh, lai varētu garantēt augstāku kvalitāti, ir jāparūpējas, lai viņu nostrādātais darba ilgums būtu vismaz 5000 stundu. Uh, ņēma to vērā, bet, eh, nu, katrā ziņā neesmu gatava lauzt šēpus par šo punktu. Es noteikti esmu gatava vienoties ar kolēģiem. Tālāk farmaceiti. Ja mēs runājām par farmaceitu eh, darba pienākumiem, situācija ir mainījusies, šis saraksts vairs nav aktuāls, tādēļ es to esmu papildinājusi un precizējusi. Ir jārunā arī par prasību, lai viņi būtu vismaz izgājuši pusgada praksi, un kas attiecas uz Skandināvijas valstīm, tur ir īpaša procedūra. Komisijas piedāvātais aptvērums ir visai sastīndzis, proti, ka praksi var iziet tikai noteiktā laika posmā, bet domāju, šo lēmumu noteikti vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā. Esmu piedāvājusi arī trīs gadu klauzulu attiecībā uz farmaceitiem, ko komisija vēlējās izņemt no direktīvas. Klauzulā ir noteikts, ka dalību valstīm nav saistību uh, atzīt uh, licences farmaceitiem attiecībā uz aptiekām, kas ir strādājušas no viena līdz trim gadiem. Un, protams, ja viens uh, farmaceits vismaz trīs gadus ir strādājis kādas dalību valsts aptiekā, tad viņam noteikti licence ir jāsaņem. Priekšsēdētāji, tagad daž, daži vārdi par medmāsām. Uh, Jautājums ir ļoti sarežģīts un pretrunīgs. Man ir bijušas daudzas sarunas, tur tika runāts par 12 gadu e, vispārīgo izglītību attiecībā uz medmāsām. E, mēs runājam par 12 gadu e, mācībām un vēl akadēmisko izglītību, kā arī 10 gadiem vispārīgās skolas vai arī ārodskolas izglītību. Kas notiek, piemēram, Nīderlandē, Luksemburgā? Eh, šajās valstīs eh, ir arī arotskolas medicīnas darbiniekiem, un ir jābūt labai sasaistēji starp teorētisko un profesionālo um, mācību programmu, piemēram, Vācijā ir runāts par 2000 eh, teorētiskajām apmācības stundām, bet direktīvā piedāvātais skaitlis ir mazāks. 2011. gada novembrī mēs rezolūcijā teicām, ka šī ka ir nepieciešams vairāk teorētiskās apmācības, vairāk mācību stundu. Gribēju teikt, ka duālā izglītība ir ļoti veiksmīga. Tas ir modelis, kas ir pierādījis sev praksē. Un e, valstīs, kur šāda izglītības sistēma ir ieviest, jauniešu bezdarba rādītāji ir salīdzinoši zemi. Tādēļ, eh, runājot par situāciju Nīderlandē un Maltā, eh, tur ir problēmas runājot par šo desmit gadu vispārīgo izglītību. Mums ir jānosaka minimāli desmit gadi, līdz ar to, ja kāda valsts vēlas eh, mācību programmu pagarināt, tad tas ir iespējams. Kolēģis no Itālijas teica, ka pie viņiem vispārīgā izglītība ir 13 gadu garumā. Protams, ja valstī šāda sistēma ir izstrādāta, ir iespējams to darīt, bet mēs negribam arī. Um, varbūt sabojāt tādas izglītības programmas, kas ir pietiekami labas un sev pierādījušas. Paldies! Tagad uzstāsies ēnu referenti un Pirillo lūdzu tagad. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties referentēji par viņas lieliski paveikto darbu. Tas nodrošina daudz vielas pārdomām, jo īpaši attiecībā uz mūsu debatēm. Laika taupības dēļ es, tā sakot, izteikšos tikai par prioritāriem jautājumiem, piemēram, minimālie noteikumi medmāsas, vecmātes profesijas piekļuvēju un agrīnā brīdinājuma sistēma. Referente ierosināja noteikt desmit gadu periodu pirms eh, ķeramies klāt specializētai apmācībai. Es nevisai varu piekrist komisijas um, kolēģis priekšlikumam, drīzāk gan komisijas priekšlikumam, kas bija par 12 gadiem. Ja mēs gribētu palielināt šo uh, periodu, tad tas ir saprotams ņemot vērā to, kas notiek medicīnas un paramedicīnas jomā. Tas nepieciešams, lai izpildītu veselības aprūpes, aprūpes prasības. Mm. Tehnoloģija attīstās un darba paveikt arī ir sarežģītāk. Ja jūs paskatāties uz uh, to, ko dara vecmāte vai uh, medicīnas māsa, viņam jābūt ir profes, profesionālai apmācībai. Un vēlākā laika periodā mācību gaitā viņas var arī specializēties. Nedrīkstam aizmirst, ka šie veselības nozarei strādājošie profesionāļi ir ciešā kontaktā ar pacientiem, tāpēc mums jānodrošina, ka visi noteikumi tiek izpildīti cilvēki, kas strādā šajos amatos, ir labi apmācīti, kvalificēti, viņi arī apzinās, kāda ir viņu pienākumi, un eh, <clears throat> te ir paredzēts neatiecināt šos desmit gadus uz uh, cilvēkiem, kas strādā savā valstī, tātad, lai strādātu citā valstī, būtu 12 gadi. Sinekvān non noteikums ir attiecīgi Eiropas Savienības aktu tuvināšana attiecībā uz eh, apmācības ilgumu 23 no 97 dalībvalstīm eh, ir noteikušas uh, vispār izglītību ilgāk par desmit gadiem. Referenti pieminēja, ka ir arī valsts, kur skola, pamats, uh, pamatizglītība ilgs 13 gadus. Nu, tad eh, līdz ar to būtu kaut kas jāizmaina. Tā ir lietās, kas jau ir harmonizēts. Tagad gribu pievērsties referents minētajai agrīnā brīdinājuma sistēmai. Referents priekšlikums tikai piemin šo 22. apsvērumā, bet šis aspekts nav minēts pašā tekstā. Es domāju, mēs visi varam vienoties par to, ka šim principam ir jābūt apvienotam ar attiecīgo pāntu, jo tas ir svarīgi. Visu dalībvalsts kompetentajām varas iestādēm jāapzinās, cik svarīga ir izglītība. Un, uh, attiecīgajām varas iestādēm ir arī jāstrādā ar šo mehānismu. Un vēl es gribētu uh, kādu paskaidrojumu, kāpēc kādi pielikumi būtu jā, jāatsvītro. Paldies. Jāna Kudakis, kundze, lūdzu. Thank you. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentē par viņas sabalansēto atzinumu. Tas ir labs izējas punkts šajā jautājumā. Ir trīs lielas jomas - valoda, kvalifikācija un pirmām sistēma. Tās ir prioritāras lietas. Um, Galvenās var saistīts ar brīdinājumu sistēmu un valodu. Tas jau šeit ir risināts. Apvienotāja karalistē bija viens gadiens, kas norāda, cik svarīgi ir zināt valodu, kad e, cilvēki no citām dalībvalstīm strādā citā dalībvalstī, un tad arī jāapzinās valodas gars. Piemēram, ir tādi izteicieni angliski, e, uh, naglas un saspraudes manā kājā nemūs nenozīmē, ka cilvēkam tiešām kājā ir šie priekšmeti. Mēs piekrītam vispārējai komisijas priekšlikuma virzībai, respektīvi ierosināt esošās direktīvas pārstrādāšanu. Mēs augstu vērtējam to, ka nekas uh, netiek uh, aizliegts, uh, no darba, darba devējiem ir tiesības pārbaudīt darba ņēmēju valodas spējas. Taču tam ir jātiec tikai Taču uh, ierosinātajā pārstrādājuma versijā ir svītrota šī prasība, ka tā lūk, būtu attiecināma tikai uz to medicīnas personālu, kam ir tieši saikne ar uh, pacientiem. Valodas pārbaudas testiem ir jātaino dažādā veselības aprūpē strādājošo sistēmu dalībvalstīs. Jāapzinās arī, ka nedrīkst būt pārāk liela Um, pārāk liels sloks tām dalībvalstīm, kas uh, importē medicīnas nozarei strādājušos. Jāierosina, ka šīm izmaksām jābūt ir samērīgām un nediskriminējošām visā Eiropas Savienībā. Un runājot par uh, brīdinājumu mehānismu, kas iekļauts priekšlikumā, es piekrītu tām, kas uh, nodrošina, ka nekompetenti profesionāļi mm, neatrod darbu citos dalībvalstīs. Es domāju, ka vēl varētu nākt klāj ar dažiem maigāku raksturu grozīm, bet visumā mēs atbalstām šo priekšlikumu. Paldies! Lielas paldies! Brepels kundze lūdzu. Um, als... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu zaļo politiskās grupas ēna referente un gribēju sirsnīgi pateikties Vaisbergers kundzei par sagatavoto atzinumu. Tas ir ļoti skaidrs un arī ļoti detalizēts teksts. Gribēju savos izteikumos runāt par um, diviem būtiskākajiem aspektiem un domāju, ka tekstā vajadzētu tos vēl spēcīgāk uzsvērt. Tur tiek eh, rakstīts par uh, veselības aprūpes kvalitāti un par to, kā šo kvalitāti eh, padarīt taustāmu. Es domāju, ka kvalitatīvu veselības aprūpu var nodrošināt, ja specialitātei strādā uh, profesionāļi, kas ir izgājuši pietiekamu garu izglītības ceļu un, protams, uh, Eh, cilvēkiem eh, ir eh, jābūt arī citām prasmēm, valodu prasmēm, lai viņi varētu strādāt tajā reģionā, kur ir atraduši darbu. Bet priekšlikumā ir vairākas problēmas. 24. pantā runāts par ārstu izglītošanu. Komisija minimālo ilgumu piedāvā samazināt no 6 uz 5 gadiem. Flandrijā un arī Valonijā Mēs esam saīsinājuši šo izglītības ilgumu no septiņiem uz sešiem gadiem, un e, ja tas tiks, ja laiks tiks saīsināts vēl uz pieciem gadiem, e, tad e, tas radīs tādu deficītu, proti cilvēki nebūs pietiekami labi izglītoti, un arī klīniskās studijas apmācības uz vietas slimnīcās nebūs pietiekami efektīvas. Mēs domājam, ka pamat eh, izglītības, eh, pamat apmācību ilgumu ir uh, jāpagarina. Es domāju, ka arī citās dalību valstīs uh, cilvēki varētu būt nobažījušies par šo maksimālo ilgumu. Gribēju pavaicāt uh, par kādām dalību valstīm tiek runāts, kur tad ārsti mācās sešus gadus. Un tāpat no komisijas gribētu dzirdēt, eh, kā vajadzētu interpretēt eh, pēdējo teikumu otrajā pantā, proti, eh, ka šie noteikumi attiec tikai uz praktisko apmācību, nevis uz teoriju. Es noteikti iesniegšu grozījumu, lai pagarinātu sešus gadus un gribēju arī atbalstīt referentes 30 grozījumu. 53. pantā tiek runāts par uh, valodu zināšanām, un par to ir runāts arī 19. apsvērumā. Par to esam apspriedušies eh, jau komitejā, un, protams, valodu zināšanas ir svarīgas, lai garantētu pacienta drošību. Esmu ārkārtīgi gandarīta, ka referents kundze to ir pietiekami labi ilustrējusi savā atzinumā. Eh, vasaras laikā, it sevišķi Flandrijā, parādījās eh, daudz avīžu raksti tieši par šo problemātiku, un, eh, diemžēl, nepietiekams valodas zināšanas var radīt milzīgas problēmas pacientam, var pat tikt uzstādīt nepareiz diagnoze. 55. un 56. grozījumā referente runā par to, ka valodas zināšanas ir nepieciešams, lai strādātu konkrētajā nozarē. Bet es vēl gribētu precizēt cik, kā ir jāpārbauda valodas zināšanas. Komisija savā priekšlikumā runā par vienu no 23 oficiālajām Eiropas Savienības valodām. Es uzskatu, ka veselības nozarei strādājušiem ir jābūt pietiekam izglītotiem, viņiem ir jārunā labi tās valsts valodā, kur viņi strādā. Es e, iesniegšu vēl precizējošāku grozījumu, jo es e, domāju, ka līdzīgas bažas pastāv arī citās dalību valstīs, nevien Beļģijā. Tālāk speciālistu izglītošana, speciālistu apmācība. Šeit tiek runāts eh, tikai par akadēmisko programmu. Eh, vai ir kaut kas domāts arī par praktisko programmu? Paldies referentei un gaidu no nepacietību nākamo diskusiju kārtu. Paldies tagad Pēters Līza. Paldies! Gribēju pateikties Aņai Vaisgerberei par ļoti labu atzinumu priekšlikumu. Viņi jau runāja par ārstiem, kas uh, zaudē uh, profesionālo kvalifikāciju. Bija viens ļoti bēdīgs gadījums, kad kāds Nīderlandes ārsts, kam Nīderlandē tika atņemta uh, ārsta licence, pēc tam devās uz citu valsti un tur turpināja savu darbu. Ja mēs runājam par farmaceitiem, šeit ir jābūt lielākai elastībai. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties subsidiaritātes principā un pateikt, ka praksa notiek pēc tam, kad universitāte jau ir pabeigta. Bet eh, var sākt praktizēties jau studiju laikā, un mums nevajadzētu dalību valstīm aizliegt, ko tādu darīt, ja tās to uzskata par vajadzīgu. Esam. Man Sevišķi svarīgs liekas arī uh, vecmāšu un medmāsu izglītības jautājums. Mēs nevaram piekrist komisijas priekšlikumam, tādēļ es ļoti augstu vērtēju to, ka Aņa Vaisgerbera ir pieteikusi grozījumu. Mūsu kanclere Merkeles kundze arī ir cīnījusies par šo jautājumu un visas eh, profesionālās asociācijas šeit nosaka desmit gadu minimālo apmācības laiku. Protams, par to visu ir iespējams vēl ļoti gari un plaši diskutēt un eh, pozīcijas var atšķirties. Un Un es nedomāju, ka mēs varētu teikt, ka Vācijā uh, būtu slikti izglītots medmās tādēļ, ka viņām vispārīgā izglītība ir bijusi tikai desmit gadu garumā. Un īstenībā tas, cik labi cilvēks ir apmācīts, izglītots, eh, nav atkarīgs no tā, eh, vai viņš pirms tam ir desmit gadus mācījies vai ilgāk, un kurā, vai viņš ir gājis arotskolā vai vispārīgajā skolā. Paldies! Nākamais runātais. Dārgmārot Bērent, lūdzu, paldies! Es domāju, mums vajadzētu eh, parūpēties par to, lai mēs nepazaudējam no acīm savu galveno mērķi. Tātad mēs pieņemam Eiropas likumdošanu. Mums te nevajadzētu runāt par eh, vācu, itāļu vai jau kādu citu likumdošanu. Mums ir jāparūpēs par tādiem likumdošanas aktiem, kas būs dzīvot spējīgi visās Eiropas Savienības dalība valstīs. Iepazīstoties ar atzinumu, es uzdodu sev jautājumu, vai komisijas priekšlikums ir pietiekam veiksmīgs šajā kontekstā. Pēters Līze runāja par kādu jautājumu, kas noteikti ir svarīgs daudzām dalībvalstīm, proti eh, apmācība, skola apmācība medmāsām. Eh, Vaisgarbris kundze par to runājas 39. grozījumā. Es pat šeit nerunāju par uh, eh, 10 gadiem vispārējās izglītības, 12 gadiem vai vēl ko citu, bet uh, Vai mēs patiešām gribam pieļaut to, ka kāds varēs kļūt par uh, um, medmāsu vai felčeri tikai tad, ja viņš būs uh, pabeidzis vidusskolu un pēc tam varēs teorētiski studēt uh, augstskolā, vai to mēs gribam panākt? Es pieļauju, ka tas nav mūsu galvenais mērķis un nolūks. Un mēs varam pateikt, ka arī kāds, kas nav pabeidzis vidusskolu, var strādāt par medmāsu. Es gribēju pavaicāt, kur tad komisija ir rāvus šos 12 gadus vai 13 gadus. Un tagad ir ļoti interesants jautājums. Skolu sistēmas dalību valstīs nav harmonizētas. Un ir dažas dalību valstis, kurās ir obligāti jāiet pirms skolā uz diviem gadiem. Citās valstīs tā tas nav. Ir dalība valsts, kur bērns sāk iet skolā no 6 gadu vecuma, tad viņi 12 gadus iet uz skolu, un pēc tam 18 eh, gados viņi var beigt vidusskolu. Bet ja pirms tam ir bijis pirmskolas apmācības diviem gadiem, tad pēc desmit gadiem viņi jau varēs beigt vidusskolu. Tātad šeit ir atšķirīgs sistēmas, un es domāju, ka komisija ir strādājusi nolaidīgi. Uh, es e, mēģināju šeit atrast definīciju, ko īsti nozīmē vispārējā izglītība. Varbūt, ka komisija šo terminu ir kaut kur ļoti labi paslēpusi. E, ja es to nevaru tikai vienkārši atrast, neesmu to mācījis atrast, tad pasakiet, kur tas ir paslēpts. Bet es gribētu arī, e, lai tiktu sagatavot kaut tabula sasodīts, kā tas izskatās dalību valstīs, kāda ir šī sistēma. Es neatbalstu komisijas priekšlikumu, tajā nu, absolūti nav atspoguļot valdošā situācija. Es nezinu, kas notiek Itālijā. Mario Pirillo saka, ka 13 gadi ir šī vispārējā izglītība. Bet varbūt, ka pirms eh, tam jau bērni uzsāk kaut kādu apmācību. Es nevaru iedomāties, ka, piemēram, medmās tikai 19 gados drīkstēs sākt uh, apgūt arodu. Mums vajadzētu Eh, padomāt, vai tas ir pietiekami veiksmīgi. Es atbalstu Vaisgerbergs kundzes priekšlikumu, nevis tikai tādēļ, ka viņi nāk no Vācijas, bet tādēļ, ka šeit ir skaidri nošķirts par cilvēkiem, kas var eh, sākt apgūt arodu jau vidusskolā. Mums nevajag uh, nonākt pie tā, ka visiem ir jābūt eh, ar obligāto vidusskolas izglītību, piemēram, ugunsdzēsējiem vai amatniekiem vai vēl kādam citam. Tālāk jūs te piedāvājat eh, pirmajā pantā šo profesionālās kvalifikācijas apliecību, bet es to neatbalstu. Un eh, Līzes kungs runāja par ārstu, kas zaudē aprobāciju Nīderlandē un strādā tālāk Vācijā ja viņam būtu šī licence, ko varētu atņemt, ja viņš zaudē aprobāciju, tad, protams, to varētu, e, tad viņš vairs nedrīkstētu strādāt citā valstī. Tādēļ es nevaru atbalstīt piekto un astoto grozījumu. Nevaru piekrist referentei arī 50. E, grozījumu kontekstā, kur tiek runāts par zināmu e, profesiju atzīšanu. Viņš šeit runā par pusi no dalību valstīm. Uh, Mēs gribam par e, īpašām profesijām, par e, ārstu profesijām, un mēs gribam, lai tās tiktu atzītas visās dalību valstīs, nevis tikai pusē dalību valstu. Mums ir jāpadomā par labāku grozījumu formulēšanu, un mums ir arī jāsazinās ar atbildīgo komiteju. Es pieļauju, ka viņiem ir cits viedoklis. Paldies! sirsnīgi gribēju sveikt pie mums uh, uh, apmeklētā grupa no Roskildes, kurus ir uzaicinājis Krīstela Šaldemoze. Gribēju jūs sirsnīgi sveikt vides, pārtiks nekaitīguma un veselības aprūpas komitejā. Lūdzu, nākamā runātāja. Eh, lakoniski, ja ir iespējams, eh, Ester de Lange. Paldies priekšsēdētā. Es negribu atkārtot to, kas jau izskanēja, tika runāts par 10, 12, 13 gadu apmācību, un gribēju tikai izteikt eh, vienu piemēru, kas ilustrēs to, kādēļ es nevaru šo komisiju, komisijas priekšlikumu Uh, atbalstīt. Es varu runāt, piemēram, par Nīderlandes slimnīcu. 30 kopēji, 30 slimnieku kopēji, piemēram, strādā vienā nodaļā, un četriem vai pieciem ir attiecīga kvalifikācija. Tāda kvalifikācija, kas atbilst komisijas priekšlikumam. Un tam nav saistības ar viņu darbu kvalitāti, izglītību vai profesionalitāti. Nē, tikai tādēļ, ka kāds ir izskaitļots, ka šie cilvēki, piemēram, varētu būt atbilstoši savai uh, profesionālai izglītībai. Tā tiek noteikts, eh, ka ir jāmācās 12 gadus bet ir jāparūpējas, lai tiktu darbā pieņemti cilvēki, kas pārzina savu darbu, kas zina drēbi, un ir, piemēram, pieņemts darbā ļoti daudz cilvēku, kas ir uh, apmācījušies, uh, kas ir gājuši skolā desmit gadus, un pēc tam uh, divas, trīs gadus ir mācījušies arotskolā, Eh, apguvuši profesionālo izglītību un varbūt pat viņi ir labāk speciālisti nekā tie, kas eh, ir gājuši universitātē pēc vidusskolas, četrus gadus sēdējuši ar degunu grāmatā un nemaz nav eh, apguvuši praktiskās iemaņas. Piemēram, ja jums bērnam vajag iepotēt, es redzēju piemēru dzīvē, un uh, Eh, vajadzēja bērnam atrast eh, vēnu uz rokas, lai viņam iešpricētu, un tur bija kāds cilvēks, kam vajadzēja atrast bērna vēnu uz rokas, asinsvadu, un viņš bija pat gājis skolā ilgāk nekā cits personāls, un viņš, eh, viņam bija arī lielāka alga, bet viņam nebija praktisko iemaņu, un viņš vienkārši bija nonācis panikā, un viņš tur skatījās, un nezinu, cik ilgi meklēja bērnu asinsvadu uz bērnu rociņas un e, to vajadzēja pēc tam izdarīt kādam mazāk izglītotam cilvēkam no personāla. Tādēļ es jums pateikšu, aizbrauciet uz kādu slimnīcu Itālijā, aizbrauciet uz e, slimnīcu Tīlā, Nīderlandē, un tad izdariet savus secinājumus duālā sistēma, es to negribu iemest atkritumu kastē. Domāju, ka tā ir ļoti laba sistēma, tā ir sev pierādījusi praksē, un tikai komisijas priekšlikuma dēļ mums nevajadzētu visu to mainīt. Paldies! Paldies, Estere! Hibners kundze, lūdzu lakoniski, ja tas ir iespējams. Atkal mums eh, ir maz laika pēc tam Prodīkungs, Zēbers, Raimers kundze pats arī gribēja izteikties, un viss, tad uh, būs pienācis galas runātājs sarakstam. Lūdzu, Himniers kundze. Vārdzo. Pils, e, paldies, priekšsādātāji. Esmu gandarīta par to, ka daudzi no maniem kolēģiem pa, pauž mūsu poļu sākotnēji izteikto viedokli. Lielākā problēma Polijā ir problēma, ka uh, eh, citās dalībvalstīs nevisai eh, labprāt atbalsta, uh, atzīst Polijas kvalifikā, kvalifikācijas medmāsām. Un tas attiecas uz uh, īpašu problēmu tām māsām, kas sāk strādāt uh, citās valstīs pirms uh, Polijas uh, iestājas. Un tas uh, attiec uz 23. pantu, jo toreiz vēl Polijā bija astoņu gadu obligātā izglītība, un tad pēc tam uh, topošās mētmāsas varēja iegūst pro, pro, iegūt profesionālo izglītību. Un mēs nevaram viņas salīdzināt vai sodīt attiecībā pret tām medmāsām, kas ieguva savu izglītību citā sistēmā, kur vispār izglītība bija garāka. Uh, Un tad 32. Eh, pants, kur arī ir noteikts īpašas prasības, varētu attiecināt uz poļu medmāsām, kuras ieguvuši savus diplomas pirms polijas iestājas. Tā pašā laikā mainījās izglītības sistēmas, tagad vispārēja izglītība ir desmit gadi, un pēc tam trīs gadus specializētās izglītības. Arī to komisija neatsist. Tāpēc kvalifikācija modernizācijas sistēma nozīmē arī iekšējā tirgus efektivitātes pieaugumu. Un tas nozīmēs, ka iekšējā tirgus pamatbrīvīs būs efektīvāks tič, tikai ar tādu priekšnoteikumu, ja mēs atzīsim uh, tās kvalifikācijas, ko medmās ieguvušas pirms tam. Mēs taču nevaram sodīt tos cilvēkus, kas ieguvuši savu izglītību citā izglītības sistēmā. Mums ir e, jāaizpilda nediskriminējošas darbinieku attieksmes prasība. Un tad vēl ir e, tādas medmās, pret kurām izritās prasības vispār nav pamatotas. Jo neatkarīgi no tā, kādā izglītības sistēmā viņas ir mācījušās, viņām ir tās pašas kvalifikācijas un uh, kompetences saskaņā ar polijas likumu. Polijas mednāsām ir pienākums aktualizēt savas zināšanas pastāvīgi. Paldies! Paldies, Prodīkungs, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka Itālijas lēmums netika pieņemts kaut kādā akadēmiskā veidā, bet gan ņemot vērā faktus. Respektīvi, mēs apzinājāmies, ka um, veselības aprūpe ir saistīta ar daudziem vienlaiks veicamiem darbiem, līdz ar to, bet mācām ir jābūt attiecīgi apmācītām. Vakar mēs balsojam par programmu apvārsnes 2020, un tas paredz radikālas izmaiņas ārstēšanā. Tāpēc arī mēdmāsām ir jāpārkvalificējas ne tikai praktiskā ziņā, bet arī viņa profesijas teorētiskajā jomā. Veselības aprūpe kļūst ar vien sarežģītāk, un tāpēc arī apkalpojušam personālam šai jomā medmāsām ir jābūt labāk apmācītiem. Arvien vairāk atbildības ir tagad viņu jomā, un tas jāpaturprātā. Es domāju, ka 12 gadi ir pilnīgi pamatots laika periods. mēs varētu atteikties no 13 gadiem un pāriet uz 12. Nu, vismaz tā es to redzu. Taču veselības aprūpe jau ir sarežģīta, nākotnē būs vēl sarežģītāk. Zēberkungs, lūdzu, paldies. Gribēju pateikties referentai par uh, labi veikto darbu, un es gribu piekrist tiem kolēģiem, kas eh, kritizē komisijas izvēlēto pieeju. Ja mēs runājam par veselības aprūpas politiku, tad īstenībā ārstu un medmāsu praktiskās prasmes šeit ir no svara, un Vācijā ir ārkārtīgi augsts standārti, un nevajadzētu tos noplicināt tieši pateicoties duālai izglītības sistēmai, eh, jo medmāsai galvenais bauslis eh, ir kalpošana pacientam, un tas tiek ņemts vērā visā izglītības ceļā, un šeit šeit, piemēram, šis komisijas priekšlikums drīzāk ir radies akadēmiķu vidū, kas savus uh, prasmes un zināšanas ir ieguvuši galvenokārt sēdotais rakstām galda. Mums ir jāatrod labs risinājums, uh, mums ir jāparūpēs par mūsu pilsoņu labklājību. Uh, Eh, Sāstarpējā kvalifikācija atzīšana ir svarīga Eiropas vienotajam tirgum un ir bijuši daudzi lūgumu raksti, kas eh, adresēti Eiropas iestādēm, jo eh, kvalifikācija atzīšana nav bijusi pietiekam veiksmīga. Praktiskā darbība ir ļoti svarīga, praktiskās iemaņas, un, ja mēs runājam, piemēram, par uh, amatniekiem, 12 gadu prasība neatbilst dzīves vajadzībām, dzīves prasībām. Mums nevajadzētu šeit pagarināt uh, par katru cenu šo uh, vispārējās uh, apmācības ilgumu. Un Eh, tas, ka par katru cenu ir eh, jānoiet šis akadēmiskais ceļš, īstenībā nav pamatoti. Un eh, pacientam tas katrā ziņā nenāks par labu. Mums ir nepieciešams cilvēki, kas nebaidās pieiet pacientam un strādāt ar viņu. Nevajag visiem būt tikai gudriem akadēmiķiem. Tādēļ būsim pēc iespējas prātīgāk, ņemsim vērā praktiskās vajadzības un, protams, ja pacients vēlas uh, iziet ārsniecību kādā citā valstī, jūs uh, paši varat aizbraukt uz kādu valsti, arī kolēģi no uh, Sanko ģenerāla direkcijas dodieties uz Itāliju, Grieķiju, Vāciju, pastieties, kā tur izstās slimnīcā, un mēģiniet tikai pateikt, ka duālā izglītības sistēma ir bijusi neveiksmīga. Paldies, Raimers Skundze, paldies, gribēju pateikties atzinumu autorei par labi sagatavotu priekšlikumu un. Daudzi šeit runāja par izglītību. Es gribēju runāt tieši par valodas zināšanām. Mēs savā reģionā pieredzējām vienu akūtu gadījumu. Es uzskatu, ka medicīnas nozarē strādājušiem ir jābūt spējīgiem komunicēt vairākās valodās, bet mums nevajadzētu varbūt pārspīlēt. Uh, E, nevajadzētu nonākt pie diskriminācijas. Protams, ir jāparūpējas par pacientu drošību un arī par profesionāļu mobilitāti. Vācijā un arī reģionā, no kura es nāku, trūksta medicīnas personāla, it sevišķi uh, vecu ļaužu pansionātos, un, piemēram, Spānijā ir ļoti labi izglītots medicīnas personāls, kas labprāt e, strādāt Vācijā. Mēs esam pieņēmuši darbā vairākus slimnieku kopējus no Spānijas, kas strādā tieši ar veciem cilvēkiem. Pacienti bija ļoti apmierināti, pacientu ģimenes bija apmierināts, un arī kolēģi, vācu kolēģi teica, ka šie spāņi ir ļoti labi strādājuši. Un ņemot vērā tagad eh, jaunās prasības par valodu zināšanām, šie cilvēki vairs nedrīkst strādāt. Tieši tādēļ mēs paši sev iegriežam miesā. Uh, mēs eh, nu, tādā veidā neveicināsim eh, darba spēka mobilitāti. Mēs taču vēlamies cīnīties pret ekonomisko krīzi, mēs gribam palīdzēt tām valstīm, kur ir ļoti augstu bezdarba rādītāji. Ja mēs te sāksim ieviest pārāk striktus noteikumus, mēs eh, tieši panāksim pretējo. Tas nozīmēs, ka cilvēki vienkārši novērsīsies no Eiropas. Paldies, paldies! Tagad uh, vairs uh, nav palicis neviena runātāja. Debats bija ļoti interesants. Jā, Vaisgarbers kundze, tu došu jums vārdu. Uh, uzklausot kolēģu izteikumus, mēs uh, ļoti bieži dzirdējam izskanam vārdus vispārējā izglītība. Kas notiek Eiropas Savienībā? Jauniešu bezdarbs dažās valstīs tas jau ir sasniedzis 50% atzīmi. valstī, kur uh, ir eh, jāiz kur ir jāapgūst vispār izglītība, lai iemācītos amatu, eh, šī, šie rādītāji ir 8%. Mēs, protams, vēlamies, lai izglītības sistēmas būtu labākas un lai jaunieši pabeidzot augstskolu būtu pietiekami izglītot, bet kas notiek izglītības sistēmā? Bieži vien ir jācīnās ar ļoti augstām izmaksām. Tas ir mans personīgais viedoklis, un beigās sanāk tā, ka ir ļoti labi izglītoti slimnieku kopēji medmāsas un mēs radām konjunktūras eh, programmu asistentiem, un, piemēram, eh, tiek pieņemti darbā tādi cilvēki, kas nav pietiekami labi izglītoti, viņi saņem mazāk naudas. Mēs to esam vēroši gan valsts, gan privātajās slimnīcās, un komisija savā priekšlikumā to vispār nav ņēmusi vērā. Nemaz. Tieši tādēļ es varu teikt, ka Mums visiem nāks par labu tas, eh, ja Vaisgerbers kundzes labais atzinums eh, tiks papildināts un mums ir jāapspriežas ar kolēģiem no IMKO komitejas. Mēs nedrīkstam pieļaut kļūmes. Es gribu teikt, ka neesmu nekad vēl saņēmis tik daudz telefona zvanu, vēstuļu kā par šo priekšlikumu. Esmu sarinājies ar pilsētu mēriem, ar ārstiem, ar slimnīcu vadītājiem, un viņi ir ārkārtīgi noraizējušies par šo priekšlikumu. Tādēļ mums vajadzētu šeit izskaust vājās vietas, lai mēs nepanāktu pretējo un Mēs taču negribam pieļaut, ka, piemēram, katrā nodaļā slimnīcā būs tikai pa vienai medmāsai, kas, uh, atbilst, kas būs atbilstoši šiem nospraustajiem noteikumiem. Tas nav iespējams un uh, tas nav Eiropas Savienības interesēs. Atstāsim to dalībvalstu kompetencē un mums ar kolēģiem no IMCO komitejas noteikti ir jāapspriež par šo jautājumu. Uh, Nu, varbūt viņus vadīja cēli nolūki sagatavot šo ziņojumu, bet es domāju, ka tomēr esmu ļoti skeptiski noskaņots. Tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu. Thank you, Chairman. I would... Paldies, priekšsādātāji vēlos pateikties komitejai un referentei un komitejas locekļiem, kas izteicās ar zem ļoti vērtīgiem komentāru. Kā jūs zināt, mēs apspriežam mūsu priekšlikumu ar dalībvalstīm un ar jums. Un visi šie ierosinājumi komentāri ir ļoti vērā ņemami, vērtīgi, papildinot šo tekstu. Cerams, ka šis teksts tiks pieņemts nākošā gada laikā. Ņemot vērā man, manā rīcībā esošo laiku, nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, atbildēšu uz dažiem lai reaģētu uz dažām lietām, kas šeit ir izskanējuši, lai palīdzētu jums jūs tālākais diskusijās, lai jūs varētu veidot savu viedokli. Pirmkārt, Eiropas profesionālā karte. Pirmā lieta, kas jums ar vienu jāpatur prautā, ir tas, ka mēs runājam par karti, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Šī karte nav praktiz, atļauj praktizēt, īstenot savu profesiju. Tā ir vien, vienkārši tāda praktiska lieta. Lai ko mēs darītu, pat vienkārši noklusējoša uh, atzīšana ir vienkārši kvalifikācija atzīšana, ne vairāk. Otkārt, termiņi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kārte tiks ieviest un tā būs slēgta sistēma. Pat labi ir daudz aizkavēšanās, tāpēc, ka uh, uzņemošā varas, uh, uzņemošās valsts iestāde pieprasa informāciju no izējošās varas, uh, nu, izējošās valsts varas iestādes. Un tiks izmantot IMI, e IMI e sistēmu un tad mītnes zeme, tā cilvēku izcelsmu zeme, tad uh, sniegs uh, dokumentus apliecināšanu. <clears throat> Pašreizējās aizkavēšanās turpmāk nebūs, tāpēc, ka sistēma būs attiecīgi uzlabota. Ierosinātie īsākie termiņi ir iedāvāti tāpēc, ka bieži vien pat labam varas iestāsts neatbilst pat gada laikā Un tad, ja kāds profesionāls gribas vēlas pārcelties, tad veselu gadu nav reakcijas no varas iestāde. Ņemot vērā to, ka šī sistēma būs slēgta sistēma un arī tas, ka mums jāņem vērā ne tikai uh, varas iestāžu problēmas, bet arī profesionālā joma, mēs esam ierosinājuši īsākus termiņus. Taču jāpatur prātā, ka mums nav jāiet ciklojas uz šo piedāvājumu. Mūsu viedoklim ir jābūt praktiskam, pieejai praktiskai par to, kādām, kādiem jābūt termiņiem. To tad eh, mēs pārdomājam, tad mēs iespējams pārskatīsim laika termiņus, lai sniegtu vairāk laika varas iestādēm atbildēt, iestādēm atbildēt, vai arī paredzēt iespēju iestādēm saņemt papildu informāciju. Šis ir ļoti svarīgs aspekts, ko gribēju pieminēt. Otra lieta. Uh, ir uh, saistīta ar uh, veselības aprūpē strādājušiem cilvēkiem, profesionāļiem. Divas lietas šai ziņā. Manā skatījumā cilvēks kas var izmantot daļēju piekļuvi, ir cilvēks, kas jau ir pilnīgi kvalificēts savā mītnes valstī, savā valstī, kurā viņš sākotnēji dzīvojas. Un tad visi profesionāli, kas tiek atzīti, um, izmantoja šo kvalifikāciju automātisko sistēmu, tad viņi uzskata, ka viņiem nav daļējas pieejas. Viņiem nav daļējas, viņiem pilnīgi pieeja, tāpēc mēs to mūsu priekšlikumā neminējam. Tas ir pašsaprotams, vismaz mums. Taču mēs eh, uzklausām referents priekšlikumu, eh, ka tas mums jebkurā gadē būtu kaut kā jāizskaidro. Trešā lieta - valoda. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Mēs labi saprotam jūs paustās bažas. Ja jūs paraugāties uz pašreizējo direktīvu, tad tur ir paredzēts pienākums profesionālim, lai viņš spētu runāt attiecīgā valodā. Taču nav runa par jebkādām valodas prasmēm, bet par tām, kas nepieciešams uh, viņa amatā. Tad tur jau ir paredzēts konkrēts līmenis. Mēs pieņēmam sākotnējā priekšlikumā, ka dalību valstīm saskaņā ar viņu uh, praksi, ir iespēja pārbaudīt šīs zināšanas, ņemot vērā to, ka tās ir proporcionāls. Bet tad mēs sapratām, ka dažas dalībvalstis gāja tālāk, un kaut kādā veidā viņas pat nepieprasīja pārbaudījumu. Tātad mūsu ierosinājums paredz to, ka dalībvalsts var pieprasīt valodas zināšanu pārbaudi, bet, protams, ka šīm pārbaudām jābūt samērīgām. Mēs mēģinām vienkārši panākt līdzsvaru, runājot par reģioniem un reģionālām valodām. Ja kāds vēlas strādāt Flandrijā, saskaņā ar direktīvu, tam ir, viņam ir jāprot tā valoda, kas ir tajā reģionā, tātad viņam jāspēj runāt flāmu valodā. Nu, tas ir pašsaprotami. Viņš nevar teikt, es gribu strādāt Flandrijā, bet es runāju franciski un vāciski, lūdzu, ar to man uh, valodas testu lūdzu vāciski. Nu, tas nav loģiski. Līdz ar to mums tas ir pašsaprotam. No otras puses, mums arī jāievēro proporcionalitātes princips. Ja viņš vēlas strādāt Flandrijā, vai no viņa var prasīt, lai viņš protu arī franču un vācu valodu, vai arī otrādi, ja viņš strādā Valonijā, var sagaidīt, lai viņš prot vācu valodu. Nu, katrā ziņā te ir jārod līdzsvars. Esam gatavi strādāt ar jūsu komitejas locekļiem, lai rastu pareizo risinājumu. Runājot par brīdinājumiem, mums ir īpaši noteikumi direktīvā par brīdinājumiem. Es domāju, tas uh, sniedz atbildi uh, bažām par to, ka šie brīdinājumi minēti tikai apsvērumos, nē, brīdinājumi minēti pašā tekstā. Un tad runājot par profesijām. Ārsti. Kāpēc mēs ierosinājām piecus, nevis sešus gadus? šāds jautājums tika uzdots. Ja jūs paraugāties uz pašreizēju direktīvu, tur ir paredzēta seši gadi vai piec, uh, eh, 5500 stundas. Mm, da, dažas dalība valstis uh, šos noteikumus īstenoja burtiski, un viņam jau tagad ir piecu gadu apmācību 5500 stundu apjomā. Mēs gribējām nodrošināt, lai ir skaidrs, ka uz šo apmācību attiecas direktīvas noteikumi, taču mēs saprotam jūsu paustās bāžas, jūsu un daudzās dalībvalstīs minētas bāžas, mēs esam gatavi tās apspriest ar dalībvalstīm un ar jums. Un tagad pievērsīšos pēdējam aspektam medmāsas. Mēs divpusēji to apspriedām ar daudziem komitejas locekļiem, un es domāju, ka mēs beigās secināsim, ka mēs mēģinam rast eh, pieņemam kompromisu mums visiem. Tomēr gribu nedaudz paskaidrot, kāpēc mēs piedāvājam šādu priekšlikumu. Te nav runa par apmācību, vai mēs gribētu, lai tā būtu universitātes, akadēmiska apmācība vai ne. Te ir runa par tādu galvenokārt briedumu. Tāpēc mums ir nepieciešami uh, pieredzējuši cilvēki, jo veselības aprūpi kļūst arvien sarežģītāka. Līdz ar to jārīkos atbilstoši, taču Eh, neaizmirstiet, mēs sacījām 12 gadi vai ekvivalents, un tas te tā kā netika pieminēts. Mēs neteicām 12 gadi punkts. 12 gadi vai kas tāds, kas nodrošina atbilstošu izglītību. Varētu būt, piemēram, 10 gadi plus ekvivalents. Te nav runa par labu vai sliktu izglītību. Mūsu koncepcija bija pavisam citāda. Mēs nekādā veidā neierosinājām, kā uh, profesionālā izglītība būtu sliktāka vai labāka par akadēmisko izglītību. Ta, tas ir dalībvalstu ziņā, galvenais ir rezultāts. Kā jau sacīja, mums jūsu bažas ir pazīstams, mēs apspriedīsimies, lai rastu attiecīgu kompromisu. Es tikai paskaidroju, kāpēc mēs nācām klājām ar šādu priekšlikumu. Mēs šo priekšlikumu izstrādājām arī tāpēc, ka mēs uh, bijām apspriedušies ar iesaistītām pusēm, arī medmāsām. Vēl es gribētu minēt, ka nesen ar mums sazinājās māsu, māsas profesionāļi, un uh, viņi sagatavoja veselu kompetenci sārakstu, ko mēs varētu iekļaut pantā. To mēs tagad uh, izskatām, apspriedīsim arī ar jums. Gala rezultātā, kā jau sacīju, mēs gribam panākt uh, kompromisu starp jums un mums. Tas ņems vērā jūsu bažas un radīsim risinājumu, kas nevienu pārāk smagi neierobežos, bet kas nodrošinās augstas kvalitātes apmācību, apmācības medmāsām. Es domāju, tas arī viss, kas man bija sakāms. Paldies! Jā, dank. Äh, hier... Paldies! Nu, jūs jau esat provocējis vairākus kolēģis, viņas atkal grib izteikties. Bet mēs vairs nevaram nevienam dot vārdu. Es došu vārdu tikai atzinumu autorei. Un mums ir iespēja vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma. Vaisgarbers kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Viņu komentāri bija ļoti vērtīgi. Gribēju pateikties eh, Rotbērens kundzei, Grotskungam un visiem pārējiem, kas pieminēja medmāsas. Kur komisija ir pieļāvusi kļūdas? Protams, ir jāparūpējas par izglītības kvalitāti, bet komisija par to nav norūpējusies. Tā vienkārši neņem vērā faktu, ka izglītības eh, sistēmas dalību valstīs ir uh, ļoti atšķirīgas. Piemēram, tika veikti pētījumi Lielbritānijā, bet ne citās valstīs. Bet kāda ir pamatizglītība? Ir tomēr valstis, kur kvalifikācijas ir vājākas. Mums ir jāiepazīstas arī ar duālās izglītības sistēmu, jo tajās valstīs, kurās tā ir ieviesta, izglītības kvalitāte patiešām ir ļoti augsta. Uh, kas man nepatīk komisijas priekšlikumā, tur ir runāts par ekvivalentu sistēmu 12 gadu vispārējai izglītībai. Bet kas tad šeit ir tas ekvivalents? Mums ir jāparūpējas par labām mācību programmām un augstu izglītības kvalitāti. Tas ir eh, tas mērogs, pēc kura mums ir jāorientējas. Es lūgtu, lai jūs atbalstītu manus grozījumus, un eh, Dagmāra arī ļoti pareizi norādīja, mums ir jāsarzinās ar IMCO komiteju. Es būtu ļoti pateicīga, ja mūsu pozīcija būtu ļoti skaidra, lai mēs varētu paši uzlabot uh, savus iespējas. Tālāk runājot par valodas zināšanām. Protams, Brepaus kundze pareizi izteicās, un Janaku Dakis kundze teica, ka mums nevajadzētu te kaut ko pārspīlēt un izveidot tādu neproporcionālu pieeju. Ir dalība valstis, kurās ir vairākas oficiālās valodas, un tad, protams, Flandrijā strādājošam ārstam ir jārunā flāmiski, jo tā ir galvenā tur izmantotā valoda. Bet esmu gatava vienoties par dažādiem kompromisiem kartēm. Tālāk runājot par eh, šīm eh, profesionālām kartēm, komisija piedāvā tās ieviest pēc brīvprātīgas principa. Eh, jā, par to iespējams diskutēt. Pacientu piekļuve. Galvenais bauslis ir pacientu drošība. Uh, Un, ja runājam par medicīnas nozari, tad, protams, tajā strādājušiem ir jābūt ļoti labiem speciālistiem, bet, protams, mēs par visu varam uh, diskutēt. Hibners kundze runājot par polijas gadījumu. Polijā ir ļoti daudz, kas darīts pēdējā laikā, un daudzas prasības jau ir tikušas izpildīts. Pirilokungs runāja par deleģētajiem tiesību aktiem. Neaizmirsīsim, ka caur uh, Eh, deleģētajiem tiesību aktiem komisija ir ļoti spēcīgi mainījusi direktīvas tekstu. Ja mēs kā parlaments esam iesaistīti šajā darbā, mēs ļoti labi zinām, ka bieži vien deleģētie tiesība akti tiek pieņemti uz karstām pēdām un dalību valstu profesionāļi pat netiek iesaistīti diskusijās. Protams, dalību valsts ir jāiesaist šajā darbā, it sevišķi, ja tas ir eh, eh, sabiedrības veselībai tik svarīgs jautājums par termiņiem. Es gribētu piedāvāt īsāku laiku nekā komisija, tālāk atkal atgriežoties pie valodām. Es ļoti labi saprotu E, liberāļu kolēģis izteikums, proti, ka mēs negribam ierobežot mobilitāti un radīt diskrimināciju. Bet, ja jūs strādājat e, veselības aprūpas nozarē, tad, protams, jums ir jārunā vairākās valodās vai arī, nu, vismaz tajā valodā, e, kas tiek izmantota jūsu uh, mītnes zemē vai valstī, kurā jūs strādājat. Paldies! Mēs um, esam paredzējuši balsot 6. novembrī, grozījumi ir jāizniedz līdz 8. oktobrim, un IMKO komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, balsos 28. novembrī. Nu, tā tad viss ir nedaudz aizbīdīts uz gada beigām. Labi. Nākamais darba kārtības punkts ir e, Kritona ar senis ziņojums. Tas ir 19. darba kārtības punkts un došu vārdu nekavējoties referentam lūdzu. Thank you, President. And I would like to thank all... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par eh, ieinteresētību manā ziņojumā. 326 grozījumi ir ienākušies no daudziem kolēģiem, un tas liecina, ka šī ziņojuma tehniskā daļa ir prasījis daudz un lielu ieguldījumu no jūsu puses, par to paldies. Es saprotu, ka daudzi kolēģi cīnījās ar tehniskām detaļām. Un tā arī likumdošanas procesā mēs strādājam. Lūdzu, paturiet prātā, ka jebkuru tehnisko palīdzību, ko var sniegt mans personāls, labpriet to, labprāt to arī sniegs par šo likumdošanas priekšlikumu. Šis ziņojums ir ārkārtīgi tehnisks, bet tajā pat laikā mums šeit ir jārisina milzīgs politisks jautājums. Durbānā mēs pieņemam lēmumu par LULUCF uzskaiti. Eiropas Savienība uzreiz nāk klajā ātrie priekšlikumu pārcelt šo vienošanos mūsu likumdošanas aktu kopumā. Un tas ir pats par sevi ļoti svarīgi, tas ir lielisks signāls. Uh, mēs visi esam parakstījuši šo vienošanos, un mēs rādam, ka mēs esam gatavi tiešām veikt visu, kas no mums tiek prasīts klimata pārmaiņu īstenošanā, vienošanas īstenošanā. Tālāk pārcelšana likumdošanas aktos lēmums tika pieņemts konsultēties ļoti plaši dalībvalstīm. Tagad mūsu priekšā ir dokuments, kas ir vēl plašāks par iepriekš minēto Mūsu priekšā ir kaut kas tāds, kas kalpo vēl vienam kārtējam mērķim. Eiropas Savienība, atsevišķas dalībvalsts un Eiropas Savienība kopumā kā tāda. Rāda, ka ir iespējams iegūt milzīgu emisiju ekonomiju milzīgu ieguvumu no LULUCF aktivitātiem. Šeit gan ir runa par lauksamniecības sektoru, gan par mežsaimniecību, zemes izmantošanu. Te ir tāda iespēja iegūt caur ekonomiju. Protams, tā, šādu te ieguvumu varbūt uzreiz nejūt mūsu pilsoņi tiešā veidā. Un tāpēc šajā priekšlikumā šeit tiek pielikti vēl trīs priekšlikumi. Viens ir lauksaimniecības emisiju uzskaita Šeit arī mitrāji klāt. Otrkārt ir rīcības plāni, LULUCF rīcības plāni, kas dod iespēju komisijai veikt tehniskus pielāgojumus referents līmeņu statistikai. Šie trīs jaunie aspekti, kas paplašina lēmumu, kas pieņemts Durbana Šie trīs mērķi palīdz Eiropas Savienībai gatavoties otrai fāzē, kad mēs uzskaitīsim eh, LULUCF emisijas, ieskaitot tos mūsu mērķos. Mēs jau tagad iegūsim šo ieguvumu, mēs eh, samazināsim mūsu slieksni, tas ir, cik daudz mums ir jāsamazina industriālās emisijas. Mēs arī līdz ar to varēsim ekonomēt. Klimata rīcība būs ekonomiskāka, tas būs integrētāk, vienkārši tikai dēļ šīm uzskaitēm. Tagad mēs varēsim uzskaitīt arī tās lētās emisijas un daudzas lietas, kas varbūt kaut kā ir um, paslīdējuši garam, nav ņemts vērā. Lai nonāktu līdz līmenim, kad mēs varam izmantot šo ietaupījumu, lai samazinātu industriālās emisijas. Mums ir jānonāk pie tāda saskaņošanas līmeņa, kas ir gan industriālās emisijās, gan arī uh, centienu samazināšanas uh, iniciatīvās. Tad, ja mēs tā varēsim uzskaitīt arī mūsu LULUCF uzskaiti, kas tad notiks? Tas notiks, ka Dānija, Spānija, Portugāli arī mērīs uzskaitīs ietaupījums no lauksēmniecības, un citas valstis negūs labumu no ietaupījumu, ko tās gūst gribu skaidrāk paskaidrot. Mēs šajā telpā sēdošie cīnīsimies savā starpā, tāpēc, ka mūsu izejas spēles noteikumi nebūs vienādi, jo dažas valsts veic vairāk, Dažas neko nedara. Dažām valstīm ir lielāks ieguvums no ietaupījumiem, kas nāk no lauksaimniecības. Citām valstīm varbūt tas nav tik izdevīgi. Te ir atkal jautājums par mūsu savstarpējo konkurenci. Mēs savā starpā 27 valsts cīnīsimies, jo situācija ir dažāda. Ja mums jānonāk pie otrās fāzes. Tad otrajā fāzē mēs uzskaitīsim ietaupījums no LULUCEP. Mēs tā skaitīsim pret mūsu mērķi, iekļausim šajā mm, saistībā ar mērķu uzskaite. Tad mēs šeit trīs, trīs principus arī šajā likumdošanas aktā atbalstīsim. Tātad mēs uzskaitam visi vienādā veidā. Un mums ir arī iespēja mainīties ar informāciju. Savā starpā valsts stāsta, ko dara viena un informē par to otru, arī par labāko praksi līdz ar to informē. Ja mēs tādā veidā nerīkosimies, ja mēs neskaitīsim, neuzskaitīsim vienu un to pašu un vienā un pašā veidā, ja mēs nekomunicēsim savstarpēji, tad mēs varam pilnīgi aizmirst par otro fāzi. Uh, tad mēs varam uzreiz izlemt, ka mēs neuzskaitīsim LULUCF emisijas pret mūsu mērķiem, jo vienkārši tas būs neiespējami. Mums bija uzklausīšana pirms divām dienām par šo jautājumu, un es gribētu pateikties kolēģiem, kas piedalījās šajā uzklausīšanā. Tas bija ļoti interesanti, jo mums izdevās kliedēt divus mītus Pirmkārt, viens ir saistīts ar Durbānu, Kopahakā, Jego priekšsēdētājs, lauksaimniecības asociācijas savienības loceklis, kas palīdzēja mums to atrisināt. Tad šeit būs izieties birokrātija zemniekiem, lauksaimniekiem, mežu īpašniekiem no šīs likumdošanas. Un lauksaimniecības organizāciju lobijs priekšsēdētājs, tad šīs organizācijas priekšsēdētājs skaidri un gaiši pateica, kas, kas pārstāv arī lobby, sakot, ka šajā likumdošanas aktā nebūs nekāda papildus birokrātija ne lauksaimniekiem, ne meža īpašniekiem. Un eh, es arī tikos ar pētījumu centra pārstāvi, kurš pauda sekojušam. Mēs šeit eh, runājam par vingrinājumu, ko mēs darīsim mikrostatistiskā līmenī. Tas neatiecas uz atsevišķu instalāciju vai atsevišķu saimniecību lauksaimnieku. Tas ir makro līmenis, makro līmeņa statistiskais uzdevums, ko mēs veiksim. Mēs izmantosim datus, ko dalībvalsts jau sniedz uz šo brīdi UNFCCC Un, kur nepieciešams, mēs liksim klāt vēl dats no kopējās lauksaimniecības politikas, no eksistējušās eh, informācijas par zemes platībām un ganībām, ganība platībām. Tad otrs mīts, arī, kas tika kliedāts, ir šāds, ka šī likumdošana it kā skars E, dalībās tiesības lemt par savām mēžu politikām. Atkal tas nav pareizi. Es ļoti detalizēti izlasīju šo dokumentu, bet e, gribu arī pateikt, ka no manas puses esmu gatavs ļoti tieši pateikt, ka tas tā nav šajā likumdošanas aktā kolēģi jau ir iesnieguši grozījums, skaidri sakot, ka šeit nebūs birokrātijas, nebūs nekāda papildu birokrātiskās loga ne lauksaimniekiem, ne mežīpašniekiem. Es esmu gatavs pieturēties pie principiem, esmu gatavs uztekt, uzklausīt jūsu domas un vēlreiz gribētu atkārtot, ka mans vīrojs vienmēr ir jūsu rīcībā, ja ir kādi tehniski jautājumi, es labprāt ar jums strādāšu kopā, lai vienmēr mēs nonāktu uh, pie konsensa, ne tikai pie vairākuma viedokļa. Paldies! And, uh, Paldies! Došu vārdu tagad grupām un arī Morganais kundze aizvietotājiem. Zēberkungs, paldies priekšsēdētājiem. Markunājums kundze, diemžēl šodien nevarēja piedalīties diskusijās, tādēļ viņa lūdza, lai es pastāstītu par viņas uzskatiem. Es gribēju pateikties Kritonam par viņa darbu, un mēs arī saprotam, kādi bija komisijas nolūki, lai varētu apkopot vairāk un kvalitatīvākus datus, eh, tādā veidā labāk īstenojot mūsu klimata politiku. Jāsaprot, cik daudz emisiju rodas uh, dažādās nozarēs. Protams, ar šo priekšlikumu mēs nevarēsim uh, radīt perfektu pasauli vai pat perfektu datu bāzi. Uh, jo ir daudzas nozares, eh, kurās ir pieejams ļoti maz datu par emitētajām emisijām. Tautas partijas grupa ir nobažījusies eh, par daudziem aspektiem un mēs esam arī piedalījušies vairākos komisijas organizētos pasākumos un īstenībā eh, neskatoties uz šiem daudzajiem pasākumiem, mēs joprojām esam noraizējušies. Uh, Runājot par lauksaimniecības jomu, eh, tur netiek pārāk čakli eh, vākti dati, uh, Un mēs uzskatām, ka mums ir jāparūpējas par tiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši startautiskā līmenī. Atcerēsimies uh, ANO klimata konvenciju, Kyoto protokolu. Uh, tie ir tie lēmumi, kas mums ir jāievēro ikdienas darbā. Es ceru, ka komisija mūs atbalstīs un tā mēs varēsim radīt. Mm, tādu palīdzības mehānismu dalību valstīm, it sevišķi lauksaimniecības nozarei, un jāsaka, ka lauksaimniecības nozarei gandrīz jau valda tāds pārliecīgs regulējums. Citas saistības, vai nu tās būtu statistiskas vai nē, mums nešķiet pamatotas tieši šobrīd. Tām mēs nepiekritīsim. Es domāju, ka lauksaimniekiem ir jāpaliek par lauksaimniekiem, un dalību valstīm pašām ir jādefinē savu mērķi, ja tās vēlas uh, sagatavot rīcības plānu, tās to var brīvi darīt. Lūdzu, ņemiet vērā šo priekšlikumu reālās izmantošanas iespējas, cik tie būs uh, lietpratīgi. Protams, mēs varam ieviest vēl papildus pasākumus un ar tiem sasniegt vēl vairāk. Uh, protams, ir jāsaprot, uh, kā tie lēmumi, kas tiks pieņemti Briselē, ietekmēs arī politiku dalību valstīs, bet uh, ir jāsaprot, vai tas ir tas, ko mēs īsti vēlamies panākt. Kas notiek uh, visā pasaulē? Mēs joprojām esam līderi šajā jomā, bet neskatoties uz to, tomēr arī piedzīvojam dziļus sarūktinājums. Ja mēs runājam par saistībām, kas tiek uzliktas dalību valstīm, nevajag tās pārāk sarežģīt un mēs gribam ievērot eh, doto vārdu, turēt to, bet eh, daudzi no šiem dotajiem solījumiem, diemžēl, politiski nav īstenojami. Paldies Rihardam Zēberam. Tagad došu vārdu eh, liberāļu ēnu referentei Ehm, viņa aizstāja Riku Manersu. Brita Raimers lūdzu paldies. Es gribēju pateikt, ka mēs esam iesnieguši četrus grozījumus, lai runātu par brīvprātīgas principu. Ehm, mēs atbalstām Durbanā ieskicēto plānu un, protams, ir jāsaprot, ko var piedāvāt šajā kontekstā Eiropas Savienība, bet mēs eh, ja mēs uzliksim dalībvalstīm pārāk daudz saistību, tas būs solis par tālu. Ir eh, turpmāk arī jāievēro brīvprātības princips. Un meža saimniecības politika joprojām ir dalība valsts ziņā saskaņā ar subsidiaritātes principu. Mums ir jāapzinās, ka e, lauksaimniecībā jo norisinās ļoti čaklidātu ievākšana, un no savas puses es varu piebilst, datu apkopošana komisijā bieži vien noved pie liekas administratīvās uh, slodzes un birokrātijas. Ja jūs gribat, lai šie ieteikumi patiešām uh, būtu vērtīgi un auglīgi, jums uh, ir jāparūpēs, lai tie būtu mētiecīgi, lai tie netiktu pieņemti tikai pašmērķa vārdā. Es gribēju pateikt, ka datu uh, apkopošana Eiropas Savienībā bieži vien uh, rada papildus slogu lauksaimniekam, bet viņam ir jāražo pārtikas produkti vai biodegviela vai kaut kas cits, bet nedrīkst pieļaut to, ka nabaga lauksaimniekam viss brīvais laiks ir jāpavada. E, Pildot birokrātijas normas, aizpildot dažādas veidlaps un ievācot datus. Nu, protams, ka tas nerada nekādu sajūsmu par Eiropas Savienību cilvēku vidū. Tas bija viss no manas puses, un uh, uzklausīšu arī kolēģi izteikums. Domāju, ka noteikti varēsim rast kompromisu. Paldies, paldies Britai! Bas Aikauts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, referentu kungam par padarīto darbu, par visu informāciju, par visām sanāksmēm, uzklausīšanām un tā tālāk. Ļoti interesanti. Uh, Un es arī ļoti ceru, uh, ka mums būs kompromiss kaut gan tagad. Ir tā, ka katrs tomēr ir ieciklējies savā pozīcijā un neko negrib darīt, nekustiti nemaz, bet kompromisa meklēšana tāpēc būs ļoti interesants uzdevums. Mani pārsteidz sniegtie argumenti. Vispirms eh, mēs runājam par uzskaiti, kas attiec uz kultūru zemēm un ganībām. Un uh, es esmu pārsteigts, ka grūti ir dabūt šos datus, ja jūs lasīsiet jau esošos ziņojums, e, tur ir tik daudz datu, un pat šie dati ir detalizētāk nekā to, ko pieprasa mm, komisija. Dati ir, tie eksistē, ļoti daudz uh, satelīta informācijas. Tātad um, klimata pārmaiņu starpvaldību padoma IPCC ir sakrājusi milzīgu daudzumu ar dažādu statistiku. Un um, tad, ja mēs sakām, ka datus būs grūti savākt mm, šiem lauksiemniekiem, tad tas arguments nav pareizs. Par Durbans nolīgumu. Tiek tiešām Durbana nav nekur teikts, ka. Uh, šeit ir obligāta šāda veida uzskaita, bet tāpat laikā, ko mēs gribam no attīstības valstīm, tad, kad viņi piedalās projektos, mēs sakam, ka viņiem ir jāuzskaita pilnīgi visas emisijas, kas ir saistīts ar zemes izmantošanu. Tātad šīs jaunatīstības valsts, ka tikai attīstās, viņiem ir obligāti jāsniedz, un citiem nav. Un mums ir jā par, būtu jābūt pārliecinātiem, ka pēc 2020. gada vai pat 15. gada arī Eiropai obligātā kārtā būtu jāsniedz starptautiski savus datus. Mēs tagad aicinam jaunatīstības valstis sniegt datus, un noteikti šīs valstis arī prasīs no mums to pašu, tad mums ir jāgatavojas uz 20, 20. gadu, kad mums obligātā kārtā šie dati būs jāsniedz, vai arī jādara šis darbs jau pakāpeniski, jāgatavojas. Uh, Um, šie dati startautiski būs pieprasīti. Mēs jau to tagad pieprasam no jaunatistības valstīm, un tas ir tikai dīvaini, ja mēs paši nerīkojamies tāpat un nesniedzam to pašu. Uh, tālāk rīcības plāna, kas ir šajā priekšlikumā arī pastāv, mēs uh, saprotam, ka LULUCF atbild par 17% no seg gāzēm, ņemot vērā ilgtermiņa mērķus. Mēs zinām, ka LULUCF sektoram arī vajadzēs kaut ko sniegt, arī dot savu arteru samazināšanas plānos, tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāstrādā ar saviem rīcības plāniem. Dalība valstis ir lūgušas eh, vismaz kaut ko pastāstīt par šo virzību, un tas nav pareizi. Es vienkārši gribu, lai mēs rīkojam rīkojamies ambiciozāk, kaut vai ar mērķiem LULUZIEF sistēmā, pretējā gadījumā mums nebūs reāla samazināšana. Ņemot vērā šos mērķus, par ko mēs šeit runājam, jo tagad mēs runājam tīri politiskās kategorijās, kāds ir LULUZIEF mandāts un kas ir ārām zeme un kas ir zem zem ganība. Bet vēl konkrēti divi punkti. Vispirms biomasa būsu Ehm, ļoti svarīgi izvairīties no dubultās uzskaites. Ehm, tiek uzskatīts, ka tas ir ar nulles emisijām, bet mums tomēr ir uzskaitē galu galā jāuzskaita šīs emisijas pareizi. Ja, ja mēs nu, cērtam mežus, Eh, ņemam šo biomasu, tomēr no šejienes rodas kaut kāds emisijas, un tas ir jāuzskaita attiecīgi. Un pēdējais par mitrājiem. Tas ir ļoti svarīgs sektors. Arī šeit nāk ļoti daudz emisijas, pārsvarā metāngāzes forma. Un, uh, nu, bet varētu teikt, ka Eiropas Savienība ir otrā lielākā emitētāja tieši no mitrājiem. Un būtu ļoti labi, ja mēs Eiropā sāktu uzskaitīt beidzot arī mitrāju e radītās emisijas starptautiskās prasības šeit nav, bet būtu tikai normāli, ja mēs sāktu rīkoties apzinīgi un vismaz sāktu uzskaitīt. Uh, Un tad mēs attiecīgi UNFCCC sekretārātiem varētu iesniegt eh, saskaņotus datus, kas ir saprātīgi. Varbūt izmantosim reālus argumentus un nevis atrunāsimies tikai ar eh, birokrātijas argumentiem, kas vispār vairs nav nopietni vērā ņemami. Um, Paldies! Anna Rosbacha. Viņa aizstāja Jūliju Girlingu, lūdzu. Tak, formand. Ja, det gør jeg. Jeg er stedfortræder for Julie Gørling. Um, bare lige inden jeg oplæser det, hun gerne ville have sagt. Es esmu Gerlings vietā tiešām. Un teikšu sekojošo un lūdzu atļaujiet man pateikt nelielu personisko komentāru. Jūs zināsiet, ka eh, šeit Eiropas parlamentā ļoti bieži mēs rakstam nereālus likumus, arī utopiskus likumus mūsu lauksaimniekiem. Un eh, es tikai pasvītroju to domu, ko kolēģis iepriekšējais teica. Tad šī prasība notificēt, ziņot datus no lauksimnieko puses arī par šīm aramzemēm un zemēm zem ganībā. Jāsaka, ka tas ir nerealistiski un utopiski. Bet es tagad gribu teikt to, ko teikšu, būtu teikusi Gerlingas kundze. Vispirms es gribētu pateikties komisijai un gribētu pateikties ārzenisa kungam um, par šo ziņojumu par šo svarīgo eh, svarīgo mm, tēmu, kas mūs eh, noved arī pie KLP problemātikas. Eh, mēs vilcinamies dažos punktos. Mēs uzskatām, ka komisijas sākotnējais um, teksts, arī Kritāna kunga ziņojums, ir ļoti tāls no uh, Durbānas. Atkal teksts ir pārāk uh, utopistisks. Un, uh, un arī mēs nevaram tik tālu iet un visu pieņemt. Tātad šī zemes. Uh, izmantošanu un tā tālāk uzskaite ir jāsaskaņo ar statutiskiem noteikumiem esošām sistēmām. Un mm, šeit tiek dot atsevišķām valstīm nerealistiski uzdevumi un arī situācija nevienmēr līdzvaroties pret citiem. E, desmitajā pāntā pieminētie nacionālie plāni nav pietiekami. Komisija cenšas mūs pārliecināt par kaut ko pretējo. Šeit mēs atkal gribam radīt kaut kādus ne, nepanesamus uzdevumus. Dalību valstīm ir risks radīt dubulto e, uzskaiti. Mums ir jāatskaitās otrā pīlāra sakarā, jāatskaitās KLP sakarā un arī jāatskaitās par ekoloģiskiem aspektiem. Es nedomāju, ka nacionālie plāni būtu tādā veidā jāmodificē. Tāpēc ēnu referenti te ir izstrādājusi savus priekšlikumus un cer sasniegt kompromisus. Tad e, šie grozījumi ir mērķi mazināt atšķirības starp dalībvalstīm. Dalībvalstu plāniem ir jābūt elastīgākam. Un debatē jūlīmenesi Gerlinga kundze jau par to runāja. Un arī tas fakts, ka komisija grib strādāt ar deleģētajiem aktiem. Kas, kam vajadzētu, tad šeit vajadzētu izmantot parasto procedūru, nevis komitoloģiju. Paldies! Tagad būs izteikušies visi ēnu referenti. Tagad pārējie kolēģi. Nolasīšu runātāju sarakstu un ceru, ka visi tajā ir iekļauti. Krista Klāsa, Hibneris kundze, Kukovičs, Sadavrokakis, Šadurskis, Udī, kolēģi Kanāda. Prodī, Karls, Hainz Florence, Sofija Okunī, Fielners un Pēters Līze. Ja kādu esmu piemirsis, lūdzu dodiet ziņu. Nē, neesmu nevienu aizmirsis. Labi, varam sākt izteikties un došu katram divas minūtes. Savādāk mums būs ļoti knap ar laiku. Mums ir vēl viens ziņojums, par ko ir jāizsakās. Tas ir par aviāciju. Krista Klāsa lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, dienu mēs te varam uh, runāt stundām ilgi un gribēju tikai uh, apstiprināt Rihardu Zēberu un Ānas Rosbachs teikto. Eh, klimata konferencē Durbanā mēs vienojāmies, ka no 2013. gada meža saimniecība arī tiek iekļaut aptvērumā. Un tagad komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, kur ir minēta arī lauksaimniecība. Tas, protams, eh, atkal nāks par ļaunu konkurētspējai, tas eh, lauksaimniekiem uzkraus papildus birokrātiju. Un Rēmers Skundz pareizi norādīja, apkopotie dati ir arī jāapstrādā, savādāk no tiem nebūs nebūs nekādas jēgas. Tas radīs papildus birokrātoju un būtu vienkārši aplam to mēģināt noliegt. Ja mēs runājam par lauksaimniecības politiku un uh, dalību valstu rīcību plāniem, tiek runāts par um, mitrumu, mitrāju saglabāšanu un Mēs taču tagad ļoti aktīvi strādājam pie KLP reformām, un mēs gribam nosprost tādus mērķus, kas ir reāli sasniedzami, un nevajag tagad pieņemt tādus uh, ziņojumus, kas varbūt um, ir tieši kontraproduktīvi. Tagad daži vārdi par meža saimniecību. Protams, ir ļoti labi, ka klimata protokolā ir iekļauta arī šī nozare, bet Ilgspējīga meža apsaimniekošana, protams, ir vērtība pati par sevi, jo uh, koki uztver, absorbē CO2 un ilgspējīgi apsaimniekojot mežu, tas nāk par labu visiem. Mēs visi ļoti labi zinām, ja meži netiek apsaimniekoti un uh, daži arī izcirsti, tad, protams, uh, tur notiek. Uh, pū, pūvē koki sāka pūt, un tad vairs meši nekalpo par tik, tik labi kā mūsu zaļās plaušas. Un ir jāprūpējas arī par um, koksnes tālāku izmantošanu, tas arī ir jāiekļauj datos. Tādēļ es gribu, lai ziņojumā spēcīgāk tiktu uzsvērt šis princips, proti ilgspējīga mežu apsaimniekošana. Hibners kundz lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nav nekādu šaubu par to, ka zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa būs svarīga emisiju samazināšanas ziņā. Tomēr mēs varētu pieslīpēt šī komisijas priekšlikuma rezultātus. Dažiem pasākumiem vairs nebūtu jābūt obligātiem, bet gan brīvprātīgiem. Kā jau sacīja daži kolēģi, Durbānā nebija obligātuma bija vienkārši sacīts, ka dažus pasākumus var izvērst un valsts pašas izvēlas kurus. Arsenis kunga ziņojums ir augstas kvalitātes darbs, tomēr es gribētu uzrādīt uz uh, komisijas uh, tekstu, kas dažos gadienos ir problemātisks. Piemēram, dalībvalstīm jāsagatavo rīcības plāni uh, emisiju samazināšanai no zemes izmantošanas mājas, taču es nezinu, kāpēc uh, Komisijai tie pēc tam ir jāizvērtē vai jāmaina. Šie plāni dalībvalstīs ir brīvpārtīgi jāsagatavo, un tad valstis pašas var pierādīt, ka tās dara daudz, lai samazinātu emisijas. Jo tad, ja rūpniecība rada izmešus, tad arī valsts grib samazināt izmešus. Tādā pašā veidā komisija ierosina deleģētos aktus. Manā skatījumā tā nav laba lieta, jo tie var arī ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Vēl viena lieta ir emisija risinājums, kas nāk eh, no ietaupījumiem no ganībām un mitrājiem. Tam nebūtu jābūt obligātajo ziņošanas noteikumos, tas tam jābūt brīvprātības principu. Mēs visi pārakstījām Kyoto protokolu, mēs visi zinām, ko nozīmē mēžs saskaņā ar definīciju. Es domāju, tagad uh, to mainīt nozīmētu atšķirīgus e, risinājumus, jo īpaši mazām valstīm. Mežs ir valsts bagātība tādās valstīs, piemēram, kā Grieķijā vai Maltā, taču klimats šajās valstīs ir tāds, kā meža izaudzēšana ir uh, citādā pieprasa cits lietas nekā, piemēram, Polijā, bet mm, šīs valsts dara daudz ko, lai samazinātu savas emisijas citā veidā, tāpēc es domāju, ir, ir jāparedz eh, iespējas valstīm, kas citādi grib samazināt savas emisijas. Paldies! Jā, bet, eh, jā. Dors, kungs, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Iepriekš gan jūs nosaucāt drusciņu citu runātāju secību, bet paldies par doto vārdu. Eh, paldies Kritonam par lielo ieguldīto darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Un es saprotu, ka dalību valstis var būt lielu iegūmu no lauksaimniecības zemju un ganību zemju emisiju un piesaistas uzskaitas. Un man ir bijušas sarunas ar referentu par šīs iniciatīvas pozitīvajām pusēm, kā arī to, ka šīs uzskaits nodrošināšanas atbildība gulsies uz dalību valsts atbildīgajām institūcijām, nevis uz zemniekiem. Un Kritons par to runāja arī šodien. Uh, bet beigu beigās paliek jautājums par to, kā dalība valsts institūcija iegūs šos pamatdatus. Nu, protams, ka beigu beigās no zemniekiem. Un tomēr tās būs papildus veidlapas un papildus atskaites. Un tā nebūs problēma lielajām saimniecībām ar datorizētu informācijas apstrādi, bet mazajām un vidējām saimniecībām tas būs papildus sloks. Un tāpēc gribētu ierosināt šo uzskaiti dalību valstīm arī turpmāk veikt brīvprātīgi, ja tās grib baudīt labumus no tās bet ja nē, tad nepalielināt obligāti sniedzamās informācijas apjomu. Citiem vārdiem sakot, es šeit gribētu ierosināt palikt Kyoto protokolu un Durbanas konferences lēmumu ietvaros un atstāt lauksaimniecības un ganības zemes uzskaiti dalību valstīm brīvprātīgai izvēlei. Un otrs jautājums, par ko arī šeit bija runa, ka pārāk liela informācijas plūsma varētu radīt problēmas, ka atbildīgās Eiropas Savienības institūcijas uh, Eh, tām var vienkārši nepietikt resursu šo informāciju kvalitatīvi apstrādāt. Un datu ieguves procesam un datu apstrādes procesam būtu jābūt saskaņotiem pēc sava apjoma, lai mēs ne, nenosūtītu vairāk informācijas, nekā tas ir būtiski vajadzīgs kopējai, ap, kopējiem apstrādes procesam. Paldies! Vielen Dank. Dann folgt die. Paldies, Kukovičs. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, nospraustie mērķi ir visai ambiciozi. Daudz no tiem ir pietiekami realistiski, bet, eh, manuprāt, vairāk no mērķiem mūsdienās ir visai nerealistiski. Mums nevajag strādāt ar decimālu skaitļiem un arī ar aplamiem, aplamām mērvienībām. Nevajadzētu jaukt tonnas un kilogramus. Mēs mēģinām uh, sagatavot ļoti ambiciozu regulējumu, mēģinām tajā uh, iespiest visu ko, un tad lauksaimniecība un mežsaimniecība šeit tiktu iekļautas uh, pēc obligātā principa. Es domāju, ka šeit ir jāparedz draudzīgāk termiņu, un mums ir jāsaprot, kā šī likumdošana ietekmēs cilvēks, kam tā domāt. Mēs nedrīkstam pieļaut papildus birokrātiskās loga radīšanu. Tāpat vajadzētu pavaicāt, kas notiek, vai, piemēram, meži arī tiks pieskaitāmi lauksaimniecības zemē, vai mēs gribam saglabāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai tur varētu ražot pārtiks produktus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, saka Prodīkums. Iesākumā gribētu sacīt, ka mm, esmu diezgan nepatīkam pārsteigts, ka mums nav augsnes saglabāšanas direktīva. Tā ir aizkavējusies padomē, jo augsne būtu noteikts resurs, un līdz ar to tā nav pārvietojama, un tā arvien paliek dalībvalstu kompetencē siltumnīcu gāzu emisija arī norisinās eh, no augsnes, un tāpēc es uzskatu, un tā ir arī man cerība, ka padome ļoti nopietni izskatīs uh, augsnes aizsardzības direktīvu tuvākajā nākotnē. Otrakārt, pastāv dati no satelītiem. Mūsu rīcībā pat ir eh, precīzāki statistiski dati, eh, kad eh, tieks izmantoti GMS satelīti, un tad vairs zemniekiem nebūs jāsniedz dati, ja nebūs viņi, kas par to būs atbildīgi. Viņi var iesūtīt datus, ja viņi vēlas, eh, ka pret viņiem tiek piemērots izņēmums, vai arī, ka satelīta dati netiek izmantot attiecībā uz viņiem. Un tad arī šī satelīta uzrādīs, cik daudz oglekļa tiek noturēts mežos, piemēram. Un tad vēl arī būs dati no pašas zemes, ir bezpiloti lidmašīnas, kas var uh, uh, izveidot fotografijas tuvu pie zemes. Un mēs tad šādā veidā varam iegūt tos datus, ko satelīti sniegtie attēli nedod. Un tad, protams, zemniekiem nebūs pienākums īstenot papildu darbu. Taču mums ir jānodrošina viņiem iespēja, ja viņi tā vēlas piedalīties šajā procesā. Un tad, tad mēs arī varam izmantot dzīvotņa aizsardzību, kas visiem nāk par labu. Florence Kunze, kungs wenn man. Paldies! Ja mēs gribam par to runāt nopietni, mums, mēs, protams, nevaram izvairīties arī no šī jautājuma apspriešanas. Un visu sabāst vienā likumdošanas priekšlikumā mēs nevaram. Es esmu 40 gadus darbojis kā lauksaimnieks. Un pagājušā gada aprīlī Nākamā gada aprīlī es labprāt uzaicināšu referentu uz uh, savu lauku saimniecību. Tas atrodas tikai 200 km no šejienes. Un man arī ir dators saimniecībā. Un tad pamēģināsim visas veidlapas kopīgi uh, kopīgi aizpildēt. Jums vienkārši atkārsies žoklis redzot to visu. Jā, veidlaps ir ļoti precīzas, bet mums taču ir jāsaprot, ka, piemēram, Uh, tiek uzņemti, jā, šīs satelīta attēli, un uh, pēkšņi zemnieks pasaka, īstenībā manas aram zemes ir daudz mazāks, man ir daudz mazāk teritorija, bet uh, tur kaut kas pēkšņi nesakrīt, aram zeme varbūt lauks ir paplašinājis par vienu centimetru, un tad vēl nabaga lauksaimniekam piespriež kaut kādas sankcijas, bet tā ir realitāte. Es gribēju zināt, kā jūs vēlties to visu īstenot. Ja mēs runājam par šiem satelītu uzņēmumiem, tad, kad informācija būs apkopota, kad būs apkopoti attēli par to, eh, kas tiek darīts ar katru zemes hektāru, tad beigās vairs nebūs nekādas manevrēšanas iespēju. Un īstenībā komisija atbildīgie cilvēki ir diplomāti, Lauksaimnieki viņi zina, ko viņi dara, un tālāk mēs ieviesīsim stāvstarpējās atbilstības principu, un tas tiks ņemts vērā, izmaksājot zemniekiem prēmijas. Es varu teikt, ka labāk to vajag ieviest pēc obligāta rakstura, un tad īrija, Portugāle un visas citas valstis to darīs, bet tad ir jābūt harmonizācijai, lai viss ir vienlīdzīgi. Un ko tad jūs darīsiet ar šiem datiem? To es arī gribu zināt. Vakardien mēs te tikāmies ar lauksaimniekiem Luksemburgas laukumā, un viņi teica, ka intensīvā piensaimniecība, es neražoju pienu savā saimniecībā, bet viņi teica 8000 līdz 10 tūkstoši litru no vienas govs, tas ir vienkārši antihumāni. 4000 litru labi, tas vēl ietu cauri. Un ja cilvēki turpinās uh, dzērt tikpat daudz piena, tad zemniekiem būs jātur divreiz vairāk govju. Nu, ko jūs darīsiet ar visiem tiem datiem? Mums par to noteikti ir jādiskutē. Nu, protams, negribu pilnībā atteikties no šī priekšlikuma, bet Protams, komisija paveiks savu darbu, tad, piemēram, Vācijā pavalstīm vajadzēs darīt savu darbu, un tad, piemēram, mežsaimniekam mēs pateiksim, tev uz viena hektāra tu, tur aug tik daudz ozolu, tik daudz tādu koku, un tad viņam viss šie dati vēl būs jāpierāda. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es tikai gribēju Eh, atzīmēts protokolā, ka Kārls Hainz Florence mūs ir uzaicinājis uz savu lauksaimniecību. Paldies, un tagad Okunī kundze. Merci, Paldies, priekšsādātāji. Es arī piefiksēju, ka Karls eh, Florence mūs ir uzaicinājis pie sevis uz saimniecību. Es pilnīgi viņam piekrītu. Nav slikta doma. Uh, Vārds sakot, pilnīgi piekrītu Karlam. Pateikšu pavisam ātri starp 1990 eh, un 2006 gadu 260 eh, hektāri augsnes katru dienu, ņemot vērā viņa izmantojumu un eroziju, eh, patiesībā iet bojā. Tā tad, eh, protams, eh, mums ir jādomā, kā, kā augsni vēl eh, šeit iesaistīt, kas tikai nākt par labu. Taču no otras puses gribu atgādināt, ka mums ir jāskatās tagad arī uz mūsu tekstu ekonomisko ietekmi. Mums ir jādomā par administratīvās procedūras izraisīto ietekmi, kā jau sacīja Karls. Uh, Šodien Eiropas tēls mūsu pilsoņu acīs ir tāds nepatīkams, jo mēs kontrolējam, mēs ierobežojam un bieži vien mūsu teksti nozīmē vēl papildu administratīvo slogu. Un mums ir jāapzinās. Mēs esam atbildīgi par Eiropas tēlu mūsu iedzīvotāju acīs, līdz ar to tam ir jāpievērš uzmanība. Tad mums ir jāpātrina pāreja pie noglekļa brīvas ekonomikas. Eiropa vēl ar vienu ir visorganizētākais kontinents visā pasaulē, pie tā jāstrādā. Es atbalstu progresīvu pieju, ja tā atbilst noteikumiem un uh, likumiem, kas jau ir noteikti. Un tālāk jā, regulēšana un eh, definīcijas Eiropas Savienībā atbilst arī pārējiem noteikumiem starptautiskajā jomā. Paldies, Fjellneris kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mm, ir aizraujoši, aizraujoši klausīties šajās debatēs, un cik daudz mūsu pieredze no dalībvalstīm un perspektīva ataino, kā mēs uh, spriežam šai ziņā. Varbūt tas nemaz nav tik savādi, ņemot jā, vērā, ka mēs runājam par zemes izmantošanu. Mēs taču dažādās dalībvalstīs arī ļoti atšķirīgi izmantojam zemi un arī mežsēmniecību. Tās skatījums katrā dalībvalstī ir atšķirīgs. Un šajā ziņā ļoti liela nozīme mežsaimniecībai, jo tā ir milzīgs potenciāls no ekonomiskā, sociālā viedokļa. Mežsaimniecības produkti var nozīmēt milzīgi daudz siltumīs efektu gāzu samazināšanā. Var izmantot šo nozari vislabākajā veidā, taču izaicinājums ir tāds, kā to darīt, zināšanas šai ziņā ir ļoti atšķirīgas, un tās ir tādas vietēja rakstura zināšanas, ja varētu sacīt. Tāpēc man personīgi ir eh, lielas bažas ar šo komisijas teksta daļu, kur ir runa par rīcības plānu izvērtēšanu no komisijas puses, un tā nākšot klajā ar ieteikumiem, it kā komisija labāk varētu izvērtēt to pareizo veidu, kā izmantot potenciālu katrā dalībvalstī. Es nedomāju, ka tas atbilst īstenībai. Otkārt runājot par datiem, un te nu Karlam Hainsam bija skaisti daļrunīgi piemēri, kā, kā šie dati būs iegūstami. Nu, labi, mēs varētu iegūt datus, bet ir uzticamāk, mazāk uzticamāk dati un tādi dati, kas, nu, pilnīgi neatbilst īstenai situācijai. Tāpēc ir svarīgi paļauties uz uzticamajiem datiem, jo ja mēs te kaut ko sāksim jaukt, tad no tā būs tikai lielāks ļaunums, situācija sarežģīsies un tad cīņa pret klimata izmaiņām tikai vājināsies. Tāpēc es ierosinātu uh, raudzīties uz Turbāns Lulu CF kā uz uh, tādu kā divu veidu sistēmu, viena datu Lulu CF un citi tad lūdzu. Uh, uh, mums pašiem. Pēters Līze, lūdzu, paldies, paldies par šīm debatēm. Uh, tās bija visnotaļ aizraujošas, bet uh, gribēju kolēģis lūgt būt piesardzīgiem. Ja komisija saka, ka lauksaimniekiem tas nenozīmēs papildus darbu, tad ar to vien nav gana kopīgi. Uh, ar referentu, esmu iesniedzis 79. grozījumu un lūkšu visus kolēģus balsot par to. Gribēju labprāt pavaicāt komisijai, vai tā var veikt kaut kādus pielāgojumus. Ja, piemēram, eh, lauksaimniekam atkal ir jāveic papildus darbs, tādēļ, ka e, es to pieprasa, nu nezinu, vai tas ir tik jauki. Bārsa Aikota arguments man šķiet visai uh, pamatots, proti mums nevajadzētu uzstādīt dubultus mērķus. Biomasas emisijas ir, mē, ir līdzvērtīgas uh, nulēji. Uh, varbūt, ka kaut kas ir jāmaina arī emisiju tirzniecības schēmā šajā kontekstā. Noteikti šim jautājumam jāpievēršas. Ilgtspējīgie mērķi mums ir jāparūpējas, lai lauksaimnieki un mežsaimnieki tiktu iesaistīti cīņā pret klimatu pārmaiņām. Lauksaimnieki īstenībā dara jau ļoti daudz tieši tagad, jomā slēpjas milzīgs potenciāls. Ja mēs viņus veiksmīgi iesaistīsim šajā darbā, es domāju, tā ir izcila iespēja kaut ko sasniegt. Uh, Atsaucoties uz Krīstas klāsas teikto, es gribēju lūgt arī komisijas atzinumu šajā lietā. Es uzskatu, ka mežs, kas tiek ilgtspējīgi apsaimniekots, ir daudz vērtīgāks uh, klimata aizsardzībai nekā, piemēram, tāds nesakopts mūžu mežs labi ir jāparūpējas uh, ne tikai par rezervātiem, bet arī par ilgspējīgu kopjošu apsaimniekošanu. Es gribētu arī atsaukties uz Čološu kungu ieteikumiem. Mums eh, ir jāsaprot, ko viņš ir teicis lauksaimniecības komitejā, un mēs gribam piedāvāt lauksaimniekiem pietiekam labs risinājums. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu, nu, ja iespējams, neilgāk par trim minūtēm. Mums ir vēl viens ļoti būtisks ziņojums šodien jāapspriež. Thank you. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu vērtīgiem komentāriem un par dzīvīgajām debatēm, kas šeit norisinājās, un arī paldies par daudziem grozījumiem. Daudz no tiem ir ļoti vērtīgi, tie ir skaidri, un mēs ņemsim vērā visus jūsu bažas. Teikšu atklāti, runājot par slogu lauksaimniekiem. Pirmkārt, jā, mēs varam atbalstīt 79. grozījumu. Un tad par atsevišķiem gadījumiem. Pastāstīšu no, kaut ko no savas pieredzes. Esmu no lauksaimnieku ģimenes Dānijā. Kopš 2008. gadā labprātīgi arī Dānijā veita īstenot uh, ziņošana lauksaimniecības jomā. Ja es kādam fermerim Dānijā pajautāju, kā jūs to darāt, vai jūs zināt, kas te ir, viņi pat nezina. Ja es pajautāju, kaut ko lauksaimnieku savienībā, tad patiesībā neviens nav vērsies pie šīs savienības neviens zemnieks, ka lūk, viņam ir šie fakti jāievāc, šie dati. Tāpēc, ka tas tie tiek ievākt pa citiem kanāliem. Piemēram, kopējas lauksaimniecības politikas ietvaros vai arī saistībā ar konvenciju. Uh, no UNFCCC. Tātad eh, šāda ziņošana notiek jau 20 gadus, un dalībvalsts jau šos datus sniedz, un tos var papildināt vēl ar informāciju no citiem avotiem. Tātad es būtībā varētu sacīt, ka pastāv diezgan liels pamats uzskatīts, ka saistībā ar šo tiesību aktu nekāds papildus loks netiks radīts. Taču, protams, otrais solis Kad mēs apspriedīsim mērķus, tad šīs diskusijas atkal būs svarīgas, un mēs atgriezīsimies pie šī aspekta. Neskatoties to, izteikšos tātad par vispārējiem, vispārīgā par grozījumiem. Kā jau norādīja Arsenis, šis ir tehniskas dabas jautājums, un pie šī dosjē strādājot, mums ir jāatspoguļo lēmumi, kas tika pieņemti pagājušajā gadā Durbānā. Tātad daudzi grozījumi ir saistīti ar Durbānu, taču citu grozījumu ziņā es varētu skaidri sacīt, ka mēs kā komisija mm, baidāmies, ka tie būs nepieņemami. Es jau tagad jums to saku, lai jūs zinātu, kāda ir situācija. Diemžēl 235. un 236. un 233. grozījums. Tie ir pilnīgā pretrunā starptautiskiem tiesību aktiem, ko jau esam parakstījuši. Tāpēc es aicinātu jūs pārskatīt, un arī 200. 32. grozījums gan nenātašu, tas mums eh, liktu veidot eh, pār, vēl papildu ziņošanu un dubultu ziņošanu. Tad, ja dalībvalstīm būtu preces jāpaziņo kā pilnīgi oglekļa neitrālas. Tātad es vienkārši gribēju jums sniegt šo skaidro vēstījumu un gribu uzsvērt, ka tas nav politisks paziņojums, ka vienkārši ir runa par tiesību aktu saskaņošanu. Kā jau tas minēts daudzos grozījumos, mums ir jāsaskaņo, jāharmonizē. Un gal galā. Um, Uzskaits noteikumi lauksaimniecības jomā ir tādi, ka daudz, daudzās dalībvalstīs tie jau tiek īstenoti, lielā mērā saistībā ar vispār pieņemto, ar tādu kā tradīciju, kas valstī pastāv. Tātad nav reāla problēma, vai šāda data ir pieejama. Tā ir politiska izvēle. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim un nobeigumā, saka priekšsēdētājs. Man bija precīzs jautājums. Varbūt jūs varat atbildēt. Varbūt varētu to divpusēji apspriest, vai tūlīt pat jūs steidzam gribat uzdot šo jautājumu. Citādi es došu labprāt vārdu referentam. Lūdzu, jūs pēdējiem paziņojumam. Lielas paldies priekšstādātāji vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu izrādīto interesi. Es domāju, Mums nevajadzētu pieņemt lēmumus, pamatoties uz pilsētu mītiem vai kaut kādiem spokainiem stāstiem. Uzskaites noteikumi mm, šai ziņā nav nekas jauns. Ir jau trīs dalībvalstis, kurās uh, tiek ziņot šie dati, ir arī Dānijas pieredze, un lauksaimniekiem nekāds papildus loks nerodas. Mežu īpašnieki Arī viņiem ir jāsniedz uh, informācija, tā jau ir obligāta. Mēs tagad runājam par lauksaimniecības uzskaiti, kas būs kaut kas jauns. Labprāt apmeklēšu Florence kunga mm, eh, saimniecību, taču meža saimniekiem nekāda atšķirība nebūs. Šeit ir runa par to, vai mēs īstenosim ietaupījums, kāds būtu reāls ekonomisks ieguldījums dalībvalstīm, ieguvums dalībvalstīm, vai tām būs šis ieguldījums vai nē. Hībners kundze, paldies par jūsu komentāriem. Iespējams, jūs zināt datus par Poliju. Polija ietaupīs gandrīz vienu procentu no tās ikgada emisijām, tad, kad tiks uh, sniegt informāciju par lauksaimniecību. Arī Zviedrija ietaupīs. Itālija ietaupīs gandrīz 2% no saviem rūpnieciskiem izmešiem. Tas nozīmē nauda un vēl arī citi aspekti. Līdz ar to Ja jūs uzskatāt, jums būtu jāpalīdz savām valstīm, jāņem vērā iedzīvotāju vēlms, tad vēlos jums paziņot, ka neviens pat laban lauksaimniecības nozare neuztraucas par administratīvo slogu. Kaut kas jau tika apspriests, un lauksaimniecības nozare maldīgi domāja, ka tas būs sloks. Pirms trim mēnešiem, ja jūs tagad pauzdosiet jautājumus zemniekiem, tad uh, būs pavisam skaidrs, ka nekādas loka viņiem papildu nebūs. Bet spēkā ir šie slēptie ietaupījumi, vai mēs turpināsim viņus slēpt arī nākotnē? Vai arī turpmāk valstīm būs jāmaksā par uh, šo datu slēpšanu? Tas ir jautājums, par ko mums jāpieņem lēmums. Paldies! Paldies kolēģim par noslēgumu vārdiem. Vides komitejā balsosim 10. oktobrī. Un šķiet, ka plenāra sēdē par to balsosim nākamā gada janvārī. Gribēju pateikties kolēģiem par līdzdalību diskusijās, un tagad turpinām nākamo ziņojumu apspriešanu. Tas ir Perelo ziņojums. Te tiek runāts par troksni lidostās. Paldies uh, referentam vārds. Amuš. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, laiks nepielūdzams skrien uz priekšu, tādēļ es izteikšos pietiekami lakoniski, lai kolēģi varētu vēl arī piedalīties debatēs. Noteikti būsiet dzirdējuši, ka ir iesniegt 80 grozījumi Varu teikt nekavējoties, ka varu atbalstīt vairumu no šiem grozījumiem un mēģināšu ar to palīdzību uzlabot tekstu. Bet šeit ir arī dažas problēmas. Tas ir saistīts arī ar vairākiem pantiem ziņojumā, kas apgrūtina manu darbu. mēs varētu izstrādāt kompromisus, bet piektais un desmitais pants ir tik neveiksmīgi formulēti, ka ir grūti kaut ko izdarīt. Mēs jau strādājam pie kompromisiem, ceturtā panta, piektais apakšpunkts, tur būs mutisks grozījums, un pārējie man ir paprātām. To gribēju pateikt jau pašā sākumā. bet domāju, ka ir vēlreiz jāiepazīst ar grozījumiem, ko es sagatavoju, mēģinot grozīt komisijas tekstu, runājot par iestāžu veikto kontroli. 5. un 7. pantā tiek runāts par ieinteresētajām pusēm. 10. pantā savukārt minēts, kādas tiesības pienākas šīm interesētajām pusēm, un ir uh, jāpadomā par troksni samazināšanu lidostās un to teritorijās. Šis pāns. runā par kontrolas tiesībām, bet mēs gribam uzklausīt arī ieteikumus. Mums jāpadomā par labāk pārdomātu formulējumu un. Ja mēs šo pāntu pavisam svītrotu, tad uh, atkal tekstā rastos uh, kaut kādas tukšās vietas. Ir vairāki grozījumi, kuri, manuprāt, ir jāaplūko arī no juridiskā viedokļa. Tur ir minētas komisijas kompetences. Varbūt, ka komisija varētu uz to reaģēt. Tad esmu nedaudz nobažījies par juridisko situāciju. Runājot arī par apgabala eh, telpiskajiem mērījumiem eh, Janaka Dakis kundze eh, piedāvāja grozījums arī par trokšņa mērīšanu, par decibeliem. Es nezinu, vai direktīvā tas tiešām ir jāiekļauj. Gribēju atgādināt, ka tas nav direktīvas vai regulas priekšlikums, kas mainītu 94. gadā pieņemto likumdošanu. Nē, tas ir tikai papildinājums. Nezinu, vai tas kļūst par regulu vai direktīvu. Bet tas ir tikai papildinājums. Tas ne, pilnībā neaizviet uz 94. gadā pieņemto direktīvu. Tālāk ir arī papildinājums par troksni no 2002. gada. Dažreiz mēs uzklausām šādus argumentus, dažreiz tiek runāts uh, par uh, jauniem noteikumiem, lai mainītu trokšņa regulējumu. Par to visur jāvienojās, lai E, panāktu labāku teksta redakciju. Runājot par interesētajām pusēm, mums ir jānošķira tehniskie aspekti un arī tas, ja, piemēram, notiek konsultācijas par dažādām operācijām un tā tālāk. Šeit ir jābūt nodalījumam, bet mēs, piemēram, no pārstāvju, no, piemēram, no individu grupas nevaram prasīt kaut kādu tehnisku atzinumu. Ja, piemēram, ir eh, jāizvērtē trokšņa līmenis un jāpiedāvā konkrēti pasākumi. Tālāk pirmais un otrais pielikums. Es jau pirms tam teicu. Tiek piedāvāts svītrot eh, grozījumus, atsaucoties uz pašreizējo teksta versiju. Šāda pieeja ir ļoti šaura. Mēs negrozām esošo direktīvu, un mums nevajag kaut kādas divas atsevišķas direktīvas, eh, jo viens teksts tikai papildina otru. Mēs nerunājam par troksni kopumā, mēs runājam tikai par to troksni, ko rada lidmašīnas. Tas jāpatur prātā, savādāk man radās iespējas, ka mēs esam uh, aizšāvuši tālāk par nospraustu mērķi. Gribēju teikt, ka grozījumi uh, kopumā man ir paprātam. Uh, ir 80 grozījumi, nu varbūt kādam šis skaitlis šķisti iespaidīgs. Jā, tas ir tikai atzinums, nevis ziņojums. Ēnu referenti un citi kolēģi, kas iesniedza grozījumus, patiešām ir eh, pastrādājuši labi. Kopumā man grozījumi šķiet pieņemami, paldies visiem, kas pie tiem strādāja, un Protams, strādāsim pie konsolidētajiem un kompromisu grozījumiem un ceru, ka tas ļaus atzinumu pieņemt un darīt to bez lielas pretestības. Gribēju uzklausīt komisijas viedokli, it sevišķi par tiem grozījumiem, ko esmu iesniedzis un ko minēju tagad savā izklāstā. Tad tas ļautu man vieglāk strādāt nākotnē. Paldies! Tagad Izteiksies ēnu referenti. Pirmā ir Krista Klāsa, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentam Perello. Paldies par to, ka viņš tik augstu vērtē grozījumus. Es gribēju viņam pateikties arī par labu priekšlikumu. Mums, protams, ir jāsaprot, vai mēs vēlamies eh, to izveidot par regulu vai direktīvu. Es gribu atbalstīt regulu, jo regula ir īstenojama vienkāršāk un tiešākā veidā. Uh, Eh, kolēģi, troksnis un lidmašīnu eh, radītais troksnis, protams, ir īpaši svarīgs jautājums. Iepazīstoties ar saviem mēliem, jūs redzēsiet, ka pilsoņi par jautājumu ir nobažījušies, un citi saka, kādēļ tad mūsu komiteja vides eh, un uh, sabiedrības veselības komiteja ir sniegus tikai atzinumu. Uh, jāsaka, ka Eh, troksnis var būt ļoti spēcīgs, eh, ņemot vērā decibelus, bet tas, kā troksnis ietekmē katru individu, nav tik viegli izmērāms. Cilvēki, kas cieš no šī trokšņa, grib, lai viņu bažas taptu uzklausītas. Protams, E, trokšņa mazināšana ir visu interesēs, arī līdzsabiedrību un lidosts operātoru interesēs jo eh, jādomā arī par to, vai, lai lidošana mm, nesaskartos ar tādu sabiedrības nesaprātni. Ir iesniegti daudzi grozījumi, kuri runāts par trokšņa samazināšanas pasākumiem un izmaksu efektivitāti. Mums ir jārunā par pašiem efektīvākajiem pasākumiem, jo uh, ir ņemti vērā gan uh, tādi pasākumi, kuriem ir ekonomiskā dimensija, gan pasākumi, kas skar tieši veselību. Referents runāja arī par vairākiem uh, grozījumiem, dažos ir atsauc uz 2002. gada trokšņu regulu. Es gribu teikt, ka vides un veselības aizsardzība mums ir ļoti tuvu sirdī, un 2002. gada direktīvā ir runāts par ļoti caurskatāmu uh, pieeju, protams, um, sadarbība ar pilsoņiem mums ir no svāra un ir jāparūpējas par pēc iespējas efektīvākiem trokšņa mazināšanas pasākumiem. Par to visu direktīvā ir runāts. Pirmais un otrais pielikums ir papildināti ar rīcības plānu, bet šie rīcības plāni bija iekļauti jau vides trokšņa direktīvā, kas tika pieņemta 2002. gadā, un, protams, mums ir jāparūpēs arī par vienlīdzīgas trokšņa izvērtēšanas sistēmas ieviešanu. Uh, Atcerēsimies trokšņa direktīvu, tur ir ļoti labi formulējumi, ir runāts par uh, augsta aizsardzības līmeņa garantiju veselības un vides jomā, un viens no mērķiem ir aizsardzība pret troksni. Uh, tā ir kopienas metode, un, protams, uh, šeit ir runāts arī par izvairīšanos uh, no trokšņa par trokšņa mazināšanu. Tie ir labi priekšlikumi, uz kuriem noteikti ir iespējams atsaukties. Tāpat ir jāņem vērā arī vietējo iestāžu intereses. Uz vietas dalību valstīs iestādes ir vislabāk informētas par to, kas notiek katrā valsts lidostā. Jā, troksnis skar konkrētu apgabalu, tā ir lokāla problēma, tādēļ ir jāpieņem lēmumu konsultējoties ar iedzīvotājiem uz vietas. Ir jāpadomā par individuāliem risinājumiem, lai varētu pieņemt labus lēmumus. Ir arī visai spēcīga opozīcija, kas apgalvo, ka komisija nedrīkst būt pēdējā instance, kas teiks jāvārdu, kas dos šim lēmumam zaļo gaismu. Nedrīkst eh, ignorēt konsultācijas ar sabiedrību. Ja mēs to ignorēsim, tad mēs atkal pieņemsim lēmumu, ko, kas sakņosies tādas supervaras komisijas. Um, priekšlikumos. Nē, mums ir lēmumi jāpieņem arī aktīvi sazinoties ar sabiedrību. Uh, aviācijai ir uh, tāda, tāds reģionāls raksturs, to es ņēmu vērā, bet ir jādomā arī par pārreģionu aspektiem ir jāsamazina līdmašīnu radītais troksnis, eh, ir jāiepērk jaunas līdmašīnas, tad ir um, jāatjauno flote, vec, jāatbrīvojas no vecajām līdmašīnām. Un, ja, piemēram, līd, ja līdmašīna paceļas gaisā, ir jābūt uh, arī sapratnē, kurā vietā tad tā. Uh, nolaidīsies un ir jāparūpējas par eh, to, lai lidmašīnas lidot pēc iespējas pilnāks, lai tās būtu noslogotas un lai lidojuma plāns būtu pēc iespējas efektīvāks. Es zinu, ka ļoti daudz darba jau tiek darīts. Protams, mums jāsazinās arī ar uh, līdzsabiedrībām un ir jāvienojas par gaisa telpas izmantošanu. Ir jābūt noteiktām eh, pacelšanās un nolaišanās normām, ir jābūt regulējumam attiecībā uz uh, dalību valstu līdzsabiedrībām, bet ir jārunā par ko vairāk, ne tikai par ekonomiskajām interesēm. Es zinu, ka e, daudz kas jau tiek darīts, bet mums jādara vēl vairāk, lai panāktu augstāku efektivitātes līmeni un sasniegtu labu rezultātu. Dankuši. Danke, Frau Kollegin. Guck ein bisschen auf die Uhr, weil wir laufen sonst. Klāsts kundze, es skatos uz pulksteni, īstenībā tas neko labi nevēst. Devis kungs, kas aizstāja Zanonī kungu. Thank you, Chairman. I'm speaking. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju uz Andrēs Zelonī kunga vārdā, kurš šodien atrodas Itālijā. Es gribēju tikai komitejā teikt, ka Zenonī kungs ir norādījis, ka tas ir atzinums, kur ir arī mūsu atbildība par mūsu mm, pilsoņu veselību, kā ietekmē cilvēku veselību troksnis, kas nāk no lidostām, tas ir pats galvenais šeit. Un arī mēs esam uzraukušies par negatīviem efektiem no ķīmisko lielu izraisīta piesārņojuma. Tad Zanonī kungs atbalsta principā referenta pozīciju. Uh, un ir uzskata, ka pasākumiem būtu jāsaskan ar sistemātisku vidas monitoringu un kontrols procesu. Atbalsta arī aktīvu pilsoņu iesaisti un uzskata, ka trokšņa līmeņa izvērtēšana un datu vākšana ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem. Un pats Galvenais ir par pirmo grozījumu. Vai vajadzētu formēt šīs normas regulas vai direktīvas formā? Viņš nepiekrīt referentam, uzskata, ka komisijai ir taisnība, komisija piedāvā regulas ceļu un pamatot to ar argumentu, ka e, regula ir pats harmonizētākais tiesiskais pamats, kas ļauj iet uz priekšu. Un tagad no sevis pie, pateikšu kaut ko. Es piekrītu Zenonī kungam Es tiešām uzskatu, ka tas ir tāds saprātīgs un harmonizēts ietvers. Bet um, savas grupas vārdā es domāju, ka varētu nākt kāda diskusija par proporcionalitāti un subsidiaritāti. Paldies, Krisam. Nākamais runātājs ir kolēģis Jāna Kudakis kungs. Here, oh. Kundze. Anyway, um, yes, uh, well, I, I was shadowing it. Es eh, esmu ēna referente, bet kas vairāk eh, fokusējas uz vidas perspektīvām. Varbūt tehniskās lietas man ir mazāk zināmas. Es faktiski varētu piekrist iepriekšējiem runātājiem Kris Dēvisam, eh, ka mums ir jāskatās uz šo jautājumu no veselības, cilvēka veselības perspektīvas. Šeit mēs redzam gan pilsoņus, gan vidi, gan industriju. Un es esmu gandrīta, lasot šo ziņojumu, ka tas nav tāds universāls, viens izmērs visiem, te ir dažādas puses. Un ir arī interesētās puses, kur interesi jāņem vērā. Mēs arī esam rakstījuši savu grozību, ļoti ceru, ka, ka jūs atbalstīsiet to. Vils. Vils skundz tagad. Äh, Paldies, dārgie kolēģi! Esmu saņēmusi simtiem ēpastu no eh, norūpējušamies pilsoņiem un pilsonēm, kas vēlas, lai likumdošana tiktu uzlabota. Viņi ir nobažījušies, ka veselības aprūpe tiks nobīdīta otrajā plānā un eh, īstenībā troksni mēs gribēsim tikai samazināt, lai tas nāktu eh, par labu līdz sabiedrībām, lai tās varētu saņemt vairāk naudas. Es saprotu pilsoņu bažas ļoti labi, un es teicu, ka veselība un dzīves kvalitāte ir pirmajā vietā. To ne, ekonomiskās intereses nedrīkst gūt virsroku. Uh, Komisijas priekšlikumā skaidri teikts, ka troksnis ir jāsamazina, bet, diemžēl, aizsardzības uh, līmenis šeit spēlē tikai pakārtotu uh, lomu. Devītajā apsvērumā ir skaidri nolasāms Eh, kādi ir komisijas nolūki, lai varētu uzlabot konkurētspēju, samazināt roksni lidostās. Gribēju teikt, ka Rodrigesa kunga grozījumi ir eh, labi, bet nepietiekami. Tālāk runājot par apsvērumu svītrošanu, tas man ir paprātam. Un es domāju, ka nakts terminālu ielrīkošana uh, Eh, kur būtu vismaz eh, viena piezemēšanās josla, man nešķiet eh, mērtiecīga. Tas ir jāvērtē ļoti kritiski. Esmu iesniegusi arī vairākus grozījumus un veselības aizsardzība, kā arī mūsu pilsoņu labklājība ir mūsu galvenais bauslis. Izvērtējot troksni, noteikti ir jākonsultējas ar lidostu apkaimē dzīvojušajiem. Mēs ar regulu gribam panākt to, lai troksnis tiktu samazināts, darot to proporcionālā veidā. Es uzskatu, uh, ka komisijas izvēlētā pieeja, kas galvenokārt balstās uz uh, izmaksu efektivitāti, neatbilst tiesībām uz uh, labu veselību. Esmu piedāvājis proporcionalitātes principu ieviešanu. Es ceru, ka pārējie deputāti uzskata, ka tas, kas ir minēts 4 pantā būtu jāsvītro. Mēs esam redzējuši, ka, teiksim, kapacitātes ierobežošana īstenībā ir pirmais mērķis, kas jāsasniedz, lai varētu aizsargāt apkārtnē dzīvojušos un lidostā strādājušos no trokšņa. Un vēl divi punkti. Uzskatu, ka ierobežojot eh, kapacitāti un lidojumu skaitu, uh, ir uh, par to ir jādomā dalību valstīs. Un desmitais pāns par kontrolēm man šķiet lieks, jo e, tā īstenībā ir nevēlama iejaukšanās dalību valstu kompetencē. Tāpat aizstāvot dalību valstu intereses, es uh, svītroju uh, obligātās informācijas prasības, bet uh, piedāvāju brīvprātīgu ziņošanu. Paldies! Paldies! Fosters kundze lūdzu. Ļoti īsi. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētē. Es gribēju pateikties referentam par uh, atsevišķu jautājumu izcelšanu referentā. Es tikai turpināšu to, ko teica atsevišķi iepriekšējā runātā. Es piekrītu, uh, ka šeit ir jābūt direktīvai, te ir ļoti stingrs subsidiaritās princips arī vietējo iestāžu. Uh, iesaiste būtu jāatbalsta par interesētajām pusēm. Šeit māca bāžas par to, kam tad būtu jābūt šai interesētai pusei. Eh, te vajadzētu ierobežoties ar vēlētām amatpersonām, kas ir atbildīgas par situāciju attiecīgā vietā, un ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko vēl iesaistīt diskusijās par lidostu. Eh, jautājums par veselību, tas ir svarīgi, bet grūtība ar šo konceptu ir tāda, ka veselību nevar mm, izmērīt, izskaitļot Šeit vajadzētu šo aspektu līdzsvarot ar e- efektivitāti satiksmes pārvaldībā, infrastruktūra, tehnoloģiskā attīstība, visi šie pēdējie aspekti varētu mīkstināt arī negatīvu aktu ietekmu uz veselību. Un vēl par deliģētajiem aktiem. Šeit ir tehniski jautājumi, tāpēc ir nepieciešama kontrola. Un vēl par astoņiem decibeliem runājot, referentam bija taisnība vai arī astoņi vai pieci, mums ļoti grūti ir izvērtēt, kas tad būtu pareizais līmenis cipariski. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, mums ir jāpaturprātā, ka reģionālās lidostas ir ļoti svarīga mūsu infrastruktūras daļa, un tur ir gan lieli, mazi uzņēmumi, vecāks lidmašīnas. Un mums ir jānodrošina, tas ļoti svarīgi, lai nodrošinām brīvi iespēju ceļot no vietas uz vietu. Un par uh, līdzvarotību. Te ir jābūt ļoti stingriem. Ir jāskatās, kas notiek padomē, sarunas iet pareizā virzienā. Liels paldies referentam. Protams, būs arī domstarpības, bet es ļoti ceru, ka šis darbs tiks noslēgts un mums arī transporta komitejā bija ļoti laba debata pirms dažām dienām. Paldies, tagad ir izteikušies visi, kas vēlējās izteikties. Mēs arī runājām pietiekam daudz par nakts lidojumu aizliekšanu. Tas ir jālēma pašam reģionam, bet ir jāņem vērā tas, ja šāds aizliegums stājas spēkā, tad troksnis tiek eksportēts uz citiem pasaules reģioniem, kur varbūt nav tik spēcīgs un stingrs likumdošanas. Ņemiet to vienmēr vērā, ja runājat par nakts lidojuma aizliegumu. Gribēju tagad dot vārdu Baldvina kungam no komisijas. Viņš ir mobilitātes ģenerāla direktorāta uh, direktors lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji par to, ka dod iespēju arī komisijai komentēt eh, šo ļoti interesanto diskusiju un tāpat kā uh, Cities arī gribētu pateikties Rodrigesa kungam un arī citiem ēnu referentiem par ārkārtīgi apzinīgo darbu un komentāriem, kas ir izstrādāti un prezentēti. Es izteikšos ļoti īsi, mums jau ir bijusi iespēja runāt par to, un es tikai gribu reaģēt uz atsevišķiem kritiskiem punktiem. No šīs diskusijas mani pārsteidz tātad sekojošais. Vispirms komisija pilnībā saprot visu apsvērumu, kas attiecās uz cilvēku veselību un drošību. Cilvēku veselība drošība ir vislielākais uzdevums, svarīgākā baža, kas ir jārisina dažādām amatpersonām, institūcijām. Un tad, kā mēs varētu vislabāk vērst uzmanību uz cilvēku veselību drošību caur mūsu instrumentu. Mūsu piedāvātais instruments attiecās uz konkrētu sektoru. Šajā gadījumā tā ir aviācija. Un arī šeit ir konkrēts process, kur mēs piedāvājam, kur vietējās vai nacionālās iestādes paši pieņem lēmumu par to, kāds ierobežojums likt. Uh, Šeit, šajā priekšlikumā mēs piedāvājam sasaistīt dažādas uh, lēmumu pieņemšanas uh, līmeņus - lokālais, nacionālais, arī Eiropas Savienības līmenis, ja tas ir nepieciešams. Kā mēs varētu integrēt veselību un drošību šajā sektoru pieejā, protams, respektējot starptautiskās procedūras. Uh, Mēs eh, centāmies šo dilemmu atrisināt šādi. Mēs cenšamies stiprināt eh, šo priekšlikumu ar vides trokšņa direktīvu. Es piekrītu Rodrīgas kungam ka mums ir jāskata šie divi dokumenti kā savstarpēji papildinoši. Vides direktīva liek dalībvalstīm identificēt eh, troksni, eh, trokšņu kontūrs ir jāzīmē, arī jāpieņem ir rīcības plāni trokšņu joma, un tas viss ir mm, pamatoties uz precīziem tehniskiem trokšņu līmeņu mērījumiem. Mūsu likumprojektā ir eh, cita pieeja. Mēs piedāvājam tā kā instrumentu kasti, kas ļautu minētos pasākums īstenot. Šiem instrumentiem jāsakrīt ir ar eh, starptautiskiem noteikumiem. Šajā gadījumā tā ir Starptautiskā civilās aviācijas organizācija. Es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka šeit galvenais uzņēmums ir dalībvalstis. Dalībvalsts nosaka vides mērķus, piemēram, var arī citus mērķus noteikt kaut kādā reģionālā ziņā. Un e, līdz tam mēs piedāvājam arī procesu e, kādi ir trokšņa mazināšanas pasākumi, kādas būs tur izmaksas, e, cik efektīvi ir šie pasākumi. Visi šie uzdevumi ir jārisina uz vietām. Tātad vides trokšņa direktīvas konteksts ir vislabākais ietvers, kur mēs varam izvērtēt arī trokšņa jautājumu. Un mēs arī piedāvājam izmaksu efektivitātes konceptu, tas ir eh, līdzteiks izmaksu un ieguvumu analīzei, un tas vislabākā veidā palīdzēs mums kvantificēt arī ietekmi uz cilvēku veselību. Es redzu kaut ko līdzīgu arī ļoti daudzos grozījumos, tātad saiknes starp vidu un troksni. Priekšsēdētāji, vēl trīs lietas ļoti ātri rēģējot uz deputātu teikto. Vispirms, tad par lidmašīnām. Šeit tad tādām marģinālām lidmašīnām ir jācenšas panākt vajadzīgais uh, Um, līdzsvars, tad nepieciešami nodrošināt pārvietošanos un lai nebūtu neproporcionāls troksnis. Mēs eh, ticam, ka dažādas eh, valsts iestādes, stākot no vietējām līdz eh, nacionālām, tad, kad domās par ierobežojumiem trokšņa ziņā, mēs tiešām gaidam, ka tiks iestrādāta arī definīcija, kādā veidā aizsargāt cilvēku veselību. Varbūt šeit ir nedaudz nesaprašanās. Uh, Tātad mīnus 8 decibeli tiek piedāvāti, nevis mīnus 10, kā piedāvāts. Īstenībā šeit varbūt ir kāds pārpratums, jo šeit dalība valsts varētu zaudēt tādu ļoti efektīvu uh, instrumentu, un tas eh, varētu arī sodīt eh, tos, um, tās līdzsabiedrības, kas investē savās lidmašīnās, lai tās būtu klusāks. Tad šis instruments lidmašīnām, kas ir uz robežas. Šo instrumentu var izmantot attiecīgās iestādes lidostās, kur ierobežojumi ir nepieciešami, un mēs uzskatām, ka mīnus desmit decibeli ir efektīvāks ceļš, tad te būs tāda dramatiskāka samazināšana. Otrkārt, tad komisijas priekšlikums attiecībā uz eh, komisijas tiesībām kontrolēt. Gribētu pasvītrot, ka mēs pilnībā respektējam vietējo lemšanu. Mums nav ne mazākā vēlēšanās un nekāda nolūka nav pārņemt vietējo lemšanu savās rokās vienā vai otrā veidā. Un um, mēs arī negribam apšaudīt lokālo, apšaubīt vietējo lēmumu pareizību. Uh, substantīvi. Šeit mēs vienkārši runājam par procedūrām. Mēs e, piedāvājam pasākumus, palielināt procedūru caurskatamību, Un vienīgā loma komisija, mūsuprāt, ir sākt darboties tikai situācijā, kad procedūras nestrādā, kur ir nepieciešams konsultēties, kur ir nepieciešams skatīties, vai visām vienšādām pusēm ir pietiekams laiks, lai atrisinātu situāciju. Tātad tas ir kvalitatīva pārbaude par procesu, nevis faktiski kontrolēt, kas notiek ar trokšņa mazināšanas pasākumiem. Un vēl pats pēdējais aspekts, te jautājums par deleģētajiem aktiem. Es zinu, ka tas ir problemātisks jautājums jautājums eh, ir nepieciešams normas aktualizēt, ņemot vērā tehnoloģisko progresu. Mēs esam ļoti eh, gatavi precīzāk formalizēt šo deleģēšanu, bet mēs gribam spēt pieņemt lēmumus ātri. Paldies! Paldies komisijai! Tagad vēlreiz došu vārdu referentam. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la comisión y a los. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai un ēnu referentiem par viņu vērtīgiem komentāriem. Es gribētu sacīt, ka es tepat kā jūs esmu saņēmis daudzus ēpastus, ticies ar Nacionālo reģionālo aviācijas organizāciju pārstāvjiem un arī ar eh, nelielām individuālām grupām, tās arī ir iesūtījušas e-pastus, jo šī lieta viņus eh, satrauc. Kāpēc es tik smalku stāstu? Tāpēc, ka es tiešām bieži tiek uznāsts no iedzīvotāju puses. Es gribētu atgādināt, mēs esam atzinumu sagatavotāju komiteja, nevis galvenā komiteja. Tā kā mēs esam tikai atzinumu sagatavotāju komiteja, tā tad mums ir jāņem vērā mūsu prioritātes, praktiskie aspekti, veselība un vide. Protams, ka transporta komitejā pieeja būs atšķirīga no mūsējās. Diemžēl mēs nevaram skatīt neko citu, kā tikai tāds kā loģistikas aspektus, jo mēs esam vides uh, sabiedrības veselības komiteja šai ziņā. Tā ir atbilde Klāsas kungai, kundzei, Tojas kundzei un citiem, kas izteicās. Bija runa par to, ka veselības rādītāju izmērīšana izmaksā, protams, tā ir, un mēs te nerunājām par konkrētiem skaitļiem, Taču idejas starp uh, efektivitāti un rentabilitāti es piekrītu klāsas kundzei, arī mani grozījumi virzījās šai virzienā. Es domāju, ka efektivitāte šai ziņā ir vērtīgāks vārds, un te es arī piekrītu Janaku Dakas kundzes sacītē. Un tagad konkrēti par elementiem, kas atainojas ziņojuma. Mēs Protams, vēl runāsim par to lietu, taču negribu te smalki spriest, vai tai būtu jābūt direktīvai vai regulē. Es domāju, mēs virzāmies pareizajā virzienā. Un mēs piedāvāsim transporta komiteju tādu informāciju, kas tai nodrošinās veiksmīgi darbu. Paldies! Paldies referentam! Esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsosim 10. un 11. oktobrī. Atbildīgā komiteja, transporta komiteja balsos 6. novembrī un šķiet jautājumu varētu iekļaut decembra plenārsēdes darba kārtībā. Jāsaka, ka troksnis ir jautājums, kas skar mūs visus, tas skar cilvēku veselību. Es jau ar koordinatoriem runāju par to, ka mums vajadzētu vairāk uzmanības tam pievērst jo arī pieņemot likumdošanas jautājumus, mēs visu laiku runājam par uh, trokšņa līmeni, strīdamies par to, bet mēs gribam uh, izvērtēt arī citus parametrus, uh, mēģinot saprast, kā troksnis ietekmē cilvēku veselību. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Šodien 15.00 mēs turpināsim darbu. Es sagaidu, ka ieradīsies desmit reizes vairāk kolēģi nekā šobrīd atrodas zālē, kad mēs runāsim ar Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes izpildu direktoru Katrīnu Žeslan Laneļu un pēc tam ar Žaklīnu Maglēdu no Eiropas vides aģentūras. 26. darba kārtības punkts šodien atkrīt. Tātad mums ir vēl pēcpusdienā palikuši izskatīšanai divi darba kārtības punkti. Novēlu jums uh, jauku pusdienu pārtraukumu. Tiekamies atkal 15.00. Paldies!